Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Let's uh, begin. Sāksim sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai ir kādi komentāri? Nē. Otrs punkts ir priekšsēdētāja paziņojuma. Man ir prieks paziņot, ka nav neviena priekšsēdētāja paziņojuma. Un tagad pāriesim pie trešā darbkārtības punkta, kas ir 2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Pirmo reizi mēs skatīsim um, šo ziņojumu. 2015. gadā šī valsts ir saskārusies ar vietējām un starptautiskām problēmām, un tas uh, iedragāja šīs valsts stabilitāti. Pirmkārt, uh, vietējā mērogā ir uh, daudz noklausīšanās gadījumu, un opozīcija par to uh, Eh, to ir atklājusi, un pie, tas ir novedis pie uh, ielu demonstrācijām, ir politiskā pro, polarizācija un spriedze starp valdību un uh, opozīciju, un tas apdraud uh, valsts stabilitāti. Man ir prieks, ka uh, šo uh, krīzi ir izdevies atrisināt ar četru pušu vienošanos jūnijā un jūlijā, un uh, Tur palīdzēja arī paplašināšanās komisārs un šīs komitejas trīs deputāti. Tagad pusēm ir jānodrošina, lai nolīgums būtu tiktu ieviests ilgtspējīgā veidā, tā kā par to tika vestas sarunas. Otrakārt, šogad šī valsts um, saskārās ar uh, vēl nebijušu uh, bēgļu skaitu, kas uh, devās cauri viņu valsti, un šī valsts ir ļoti atbildīgi rīkojusies, un caur valsti ir izgājuši vairāk kā pusmiljons cilvēku un tomēr ir jāuzlabo tieslietu iestāžu darbs uh, un uh, tiesības sargājušo iestāžu darbs. Šī komiteja nav ieteikusi uh, padomēji uzsākt iestāšanās sarunas, tieši ņemot vērā situācija valstī un arī nolīgums vēl nav pilnībā ievies. Komisija pārskatīs šo uh, jautājumu pēc 24. aprīļa vēlēšanām. Šajā ziņojuma projektā AFET referents Vaigla kungs ir izskatījis šos un citus vēl neatrisinātos jautājumus uh, valsts iestājas procesā, taiskaitā politisko uh, polarizāciju, politizāciju tieslietu sistēmā un nevalstisko organizāciju situāciju un plašsaziņas līdzekļu brīvības uh, pasliktināšanās un arī sociālās un ekonomiskās attīstības jautājumus un arī reģionālo un starptautisko sadarbību. Un tagad ļaujiet man dot vārdu eh, Ivo Vaigla kungam, eh, lai viņš varētu sniegt īsu prezentāciju par savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es izmantošu savu dzimto vaļu, valodu, slovēņu valodu. Tātad lūdzu uzlieciet austiņas. Spoštovanim! Moje izhodišče kot poročevalca za Makedonijo. Cienītās dāmas, godātie kungi, es kā referents gribētu teikt, ka šī valsts uh, savu strateģisko orientāciju ir skaidri formulējusi, taču vēl uh, gaida kā tiks uh, spērts pirmais solis uh, šajā virzienā. Uh, situācijas attīstība dod ieguldījumu Eiropas uh, drošības un demokrātijas attīstībā. Maķedonija ir pēdējo mēnešu laikā labi parādījusi savas spējas uh, pārvaldot uh, migrantu plūsmu, cilvēku, kas dodas uz Eiropu, meklējot labākas dzīves uh, un attīstības iespējas. Nu, vai to piemin vai nē, bet uh, fakts ir tāds, ka Fairam ir īpaša valsts Balkānu uh, telpā daudzveidības ziņā attiecībā uz kultūru, um, reliģijām un nacionalitātēm. Tādēļ mums ir jāpievērš šim jautājumam. Pagājušajā gadā bija parlamentārā blokāde, bija um, valdības krīze, um, uzticības. Uh, problēmas, tāpat arī bija skandāls ar sarunu noklausīšanos, kā arī vardarbības. Sadržāvē. Zmits Strankarski. Vardarbības gadījums Komānovā. Par um, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas iekšējo politiku jāsaka, ka ir uh, uzvarējusi tā kā. Uh, saprāt. Jūlijā 2015. Laiks. Um, jūlija un uh, jūnija lēmumu rezultātā opozīcija ir atgriezusies uh, parlamentā, mm, tika iecelta īpaši uh, prokurora, lai izmeklētu lietu par noklausīšanos. Bija vienošanās um, tomēr um, vēlēšanas uh, nākamgad uh, noturēt. Uh, un šādas um, demokrātiskas. Uh, attīstības tendences uh, atbilst arī komisijas uh, noteiktiem noteikumiem, un tas ir ieguldījums uh, uh, Eiropas integrācijas uh, procesā, lai varētu uzsākt uh, iestājas uh, sarunas. Taču ir pāris ak akcenti, un tos gribētu pieminēt. Nu tā tad. Uh, Ir veiksmīga uh, ekonomikas attīstība, ir veiksmīga tāpat arī likumdošanas ieviešanas uh, attīstība. Un kritiski, jā, kritiski vārdi jāsaka par korupciju, politisko ietekmi un spiedienu uz uh, mēdījiem. Sadarbība ar uh, pilsonisko sabiedrību varētu būt labāka. Tāpat arī jānosoda iespējas uz uh, tieslietām. Reformas um, arī varētu tikt veikts ātrāk, dāmas un kungi. Mums vajadzētu atbalstīt eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Un divpusējās uh, lietas, uh, tām nevajadzētu kavēt uh, at, uh, iestājas sarunu atklāšanu. Komisijai un augstai pārstāvēji būtu jādara vairāk, lai uh, tās, tos šķēršļus, kādas izvirs Grieķija, lai tie tiktu mazināti izlīdzināti. Di divpusēji risinājumi jāizvērtē, darbie kolēģi. Es lūdzu ar jums kopā mm, sagatavot dokumentu, kas atbilstu mūsu vēlmei palīdzēt vairam. Thank you. Uh, let... Paldies. Mrs. Mar Paldies. Un tagad es dodu vārdu Pitie kundzei, kura runās Peterlis kunga vārdā, kurš arī bija Maķedonijā, starp tātad, starpparlamentārajā delegācijā lūdzu. Hvala lijepo gospodine e, predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. E, ja bih vas željela e, pozdraviti. Paldies, godātie kolēģi, saka Petīrs kundze, es vēlējos pateikt, ka Pēterls kungs nevarēja ierasties šodien. Viņš ir eh, starpparlamentārās delegācijas eh, vadītājs, un viņš arī bija delegācijas vadītājs, kas pagājušajā nedēļā piedalījās, eh, devās uz Maķedoniju. Jā, mūsu teikšanās bija ļoti auglīgas. Sabraņē mēs tikāmies ar Maķedonijas deputātiem, tikāmies arī ar opozīcijas deputātiem. Tātad opozīcija ir atgriezusies atpakaļ parlamentā. Viņi mēģina atklāt runāt par sasāpējušamies jautājumiem. Un daudz tiek runāts par tiesiskumu, par tiesu sistēmu, par eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību par vārda brīvību, migrācijas krīzi, mazākumtautību tiesībām. Un pēc eh, diskusijām mēs pieņēmām kopēju deklarāciju, kurā ir ierakstīts vairākas rekomendācijas. Lielākā daļa Eiropas eh, de deputātu un arī Maķedonijas deputātu lielākā daļa balsoja par šīm rekomendācijām eh, atturējās grieķu deputāti un daļa pat balsoja pret. Patiesībā var droši apgalvot, ka bija plašs atbalsts šai rekomendācijai. Ir skaidrs, ka Maķedonija ir panākusi ļoti daudz, un šis gaidīšanas laiks, pārējais laiks desmit gadu garumā, kas Maķedonijai ir piekritis, manuprāt, nav godīgs. Un, uh, Tas nepatīk nec mums, parlamenta deputātiem, kuri bija Maķedonijā, nec mūsu Maķedonijas kolēģiem. Šā gada jūnijā tās politiskās puses, kuras vienojās par Maķedonijas tālāko attīstību, šīs dokuments un šī vienošanās ir ārkārtīgi svarīga, bet eh, varbūt eh, es personīgi vēlējos pateikt, ka manuprāt eh, šī krīze, kas piemeklē Maķedoniju, nemaz eh, nebija vajadzīga. Pagājušajā gadā Maķedonijā notika vēlēšanas, un opozīcijas izraisītā krīze radīja vienkārši to, ka valsts tika atmest atpakaļ uz pāris gadiem. Tās reformas, kuras bija uzsāktas, tā kā apstājās, un eh, tas Maķedoniju vēl vairāk tā kā nobremzēja uz tās demokrātisko ceļu. Es uzskatu, ka visām institūcijām ir jāpalīdz Maķedonijai. Maķedonija šobrīd ir liela izaicinājuma priekšā, te ir daudz darāmā. Tātad jau daudzas reizes esmu teikusi, ka ar um, Maķedoniju ir jāuzsāk oficiāls iestājas sarunas, un divpusējās problēmas ir jārisina paralēli ar iestājas sarunām un paralēli tam, ka uh, tiek reformēta Maķedonijas likumdošana. Piemēram, uh, tas, ka Slovēnija un Horvātija ar Maķedoniju divpusējā ceļā ir atrisinājusi daudzas problēmas, kamēr Grieķija to nespēja, vai tomēr tas nav Grieķijas dārziņā mests akmens, jo, ja grib, tad jau visu var. Maķedonija dara ļoti daudz, lai sakārtotu savu tiesu sistēmu, lai apkarotu korupciju. Uh, un es pilnīgi droši varu apgalvot, ka Maķedonija, priekšsēdētājs saka, tā tad beidziet lūdzu, jums bija tā kā atvēlēts burtiski pāris minūtes. Petīrs kundz tulpina, bet eh, Peterls kunga vārdā, un, protams, arī es eh, personīgi vēlētos pateikt, ka ir pienācis laiks oficiāli uzsākt iestājas sarunas ar Maķedoniju un es vēlētos mudināt visas dalību valstis palīdzēt Maķedonijai tās ceļā uz Eiropas Savienību. Paldies, saka Ligutko kungs, un tagad eh, ir pienācis laiks dot vārdu ēnu refer re referentiem un pārējiem deputātiem, kas vēlas izteikties pirmais Kukāna kungs. Jā, es uh, saīsināja Tunas Kelama kunga atskaiti, kurš ir EPP ēnu referents. Pozitīvi tiek vērtēts e, iestājas sarunu uzsākšanas zaļā gaisma ar Maķedoniju. Maķedonija ir īstenojusi veselu virkni reformu un arī vēlēšanu procesu var uzskatīt par demokrātisku. Maķedonijai jau ir vesela virkne likumdošanas aktu, kas ir piemēroti akī komunitēra, un eh, darbu beigusi valdība arī uzsver to, cik svarīgi ir īstenot reformas. Tehnokrāta valdība, esam pārliecināti, būs darboties spējīga un nākamajā gada aprīlī paredzētās vēlēšanas arī ir būtisks solis uz priekšu. Mazai valstī nav viegli stāties pretīm bēgļu plūsmai. Ceram, ka šajā darbā Maķedonijai palīdzēs arī Frontex. Tas ir izšķiroši arī Maķedonijas ekonomikas sakārtošanai tikt galā ar bēgļu krīzi. Mēs vēlamies, eh, lai tiktu izveidots īpaš, īpaša institūcija eh, korupcijas apkarošanai visos līmeņos, un eh, komisijai ir jāatbalsta Maķedonija šajā ceļā. Mēs griežamies pie Maķedonijas valdības, lai tā cieši sadarbotos ar pilsoniskajām organizācijām. Tas bija Kelam kunga teiktais. Paldies! Picels kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, Vaiga kungam jo šajā ziņojumā tiešām parādās daudz no izaicinājumiem, ar kuriem Maķedonija šobrīd sastopas. Runājot par eh, gaidāmajām vēlēšanām Maķedonijā, tā tad eh, es ceru, ka parlaments eh, ļaus jaunajam ECC strādāt un ka šajā organizācijā strādās neatkarīgi eksperti, lai lēmumu netiktu pieņemts saskaņā ar partiju līniju. Maķedonijai ir nepieciešams steidzams reformas. Atcerēsimies, kaut vai eh, to, ka Maķedonijā ir daudz krāpšanās gadījumi, un eh, tieši šī te krāpšanās ir radījusi neticību vēlētājos, tāpēc audits, lai atkal iegūt vēlētāju uzticēšanos ir ļoti svarīgs. 60% no Maķedonijas iedzīvotājiem uzskata, ka iestādes nav spējīgas e, rīkoties pat ne vēlēšana brīdī. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka e, kandidāta saraksts ir ticams. Es uzskatu, ka Maķedonijai ir beidzot eh, jāizķeprojas no eh, strupceļa, jo to Maķedonijas iedzīvotāji ir pelnījuši. Paldies, Tanaka kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Maķedonija ir maza un trausla valsts un migrācijas krīze, kur Maķedonija šobrīd ir viena no galvenajām tranzītu valstīm no bēgļu plūsmai no Grieģijas. Uh, pēdējos mēnešos ir daudz cietusi un vēl negodīga attieksme, ko Maķedonija saņem daudzus gadus. Tātad eh, Maķedonija šobrīd nav dota zaļā gaisma, lai uzsāktu iestājas sarunas ar Eiropas Savienību. Tas šai valstī ir liels izaicinājums. Ceru, ka nākamajā gada, nākamā gada aprīlī paredzētās vēlēšanas stabilizēs šo mazo Bul Balkānu valsti. Maķedonijā ir ļoti daudz eh, politisku problēmu, tādas līdzīgas ir arī citām Balkānu valstīm - tiesu sistēmas neatkarība, cīņa pret eh, korupciju un vārda brīvība. Vaigo ziņojums ir tāds ļoti labs apkopojums Maķedonijas vēl joprojām esošajām problēmām un to, ko tā ir panākusi ļoti salīdzsvarots, un es ar ļoti lielu interesi raudzīšos, kad Maķedonija uzsāks iestājas sarunas Eiropas Savienībā. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγγελ, στις αρχές του χρόνου συζητήσαμε... Jā, es gribētu uzsākt, ka gada sākumā mēs diskutējām par šo jautājumu tika runāts par daudziem un dažādiem punktiem, un arī komisija un padomu to uzsvēra. Uh, taču uh, ir jāsaka, ka ir arī tomēr būtisks progress sasniegts. Tas ir attiecībā uz brīvības, presas brīvību. Uh, Tieslietu uh, jomā gan ir pāris uh, soļu atpakaļ spērtu. Uh, noteikumi netiek vienmēr ievēroti. Um, tā tad uh, priekšnoteikumi netiek uh, izpildīti, lai atvērtu iestājas uh, sarunas. Protams, ka jūs runājat par jūniju un jūliju četru partiju vienošanos, taču netika diskutēt citi um, politiskie kriteriji, pie, piemēram, apusēji atzīšana un reforma prioritātes. Ir tikai vien, tām ir tikai viens mērķis um, - vēlēšana īstenošana nākamgad. Un gribu uzsvērt uh, arī to, ka ir diskusijas par valsts nosaukumu. Runa nav tikai uh, runa par domstarpībām starp šo valstu un Grieķiju. Uh, runa iet par atklātu starptautisku jautājumu. To var atrisināt tikai turpinot uh, sarunas, ko tagad uh, uh vāda ANO, un tas uh, ir saistīts ar labkaimiņu attiecību uh, veidošanu. To nevajadzētu aizmirst, lai arī uh, kolēģi daži to mēģina ignorēt. Šeit ir jautājums par mieru, stabilitāti visā reģionā. Ir atklāti jautājumi kas var apdraudēt labās kaimiņa attiecības. Pietrūkst gatavības atrisināt šo jautājumu un veicināt labu kaimiņa attiecības un uh, veicināt valsts attīstību. Pielietojot nosaukumu uh, Maķedonija, šis starptautiski atklātais jautājums visu laiku tiek uh, aktualizēts, eh, ir eh, jāveido politiskā kultūra, jārespektē vienotība, cilvēktiesības, pamatiesības, tā kā tās tiek noteikti starptautiskajās tiesību aktos, un jāveido labas kaimiņa attiecības. Citādi mēs nevaram konstatēt politisku progresu attiecībā uz šo valsti. Uh, Lūdzu, katram divas minūtes. Šafhauser kungs, lūdzu. Merci, prezident. Euh. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, es atvainojos, ka ierados nedaudz pa vēlu. Te bija dažādas kontrolas ieejā un, un arī talis vilcienā. Es gribu izteikt trīs piezīmes par uh, šo Tas ir ne tikai par paplašināšanos, un mēs balsosim pret, jo nu, nekādā gadījumā nevaram to akceptēt, jo tā ir mūsu grupas pozīcija, nostāja. Devītais punkts par pretpropagandas jautājumu es atgādināšu. Šis pretpropagandas likums uh, vismaz uh, visi tie. Uh, AS, uh, ASV, Krievija, uh, un uh, tas ir uh, sagāms par šo uh, līgumu no, uh, noteikti. Un par 13. punktu mēs vienmēr runājam par uh, romiem, sievietēm. Uh, un arī uh, LGTI, bet nu, jārunā arī par mūsu kristiešu identitāti, par kultūras identitāti. Tas arī ir ļoti nozīmīgi. Tātad 19. punkts arī jāapzinās, ka uh, pāram ir valsts, kas saskars ar problēmām un saskars arī ar migrantu plūsmu, un arī ar to ir lielas problēmas. Nu, tie ir tie pāris punkti, ko es gribēju uzsvērt. Paldies! Uh, Ir seši e, runātāji sarakstā, un saraksts ir slēgts. Epidēdējos kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον... Priekšsēdētāja kungs. Nu, ja strateģiski objektīvais mērķis ir Fairam uzņemties un NATO, tad uh, Man liekas, ka šīs uh, valsts valdība dara visu, lai izpildītu uh, prasības un novērst visas uh, problēmas, kuras gan referents, gan arī citu runātāju uzsvēra. Taču vienu jautājumu es gribu uzsvērt, bet ko tad valdība pāram dara, lai izveidot labas kaimiņa attiecības ar Grieķiju, jo tas ir būtisks. Uh, priekšnoteikums, kas ir noteikts Kopenhāgenes kritērijos, lai valsts kļūtu par ES dalību valsti. Kā tad šī valsts var citu politiku veiktot un pārtraukt provokācijas uh, pret Grieķiju, jo mēs atkārtot norādījām uz problēmām, kuras uh, šī valsts uh, ir īstenojusi, tā ir ekspansionistiski izturējusies pret Grieķiju nu, piemēram, Aleksandrs Lielais, Lielais vai Filipos, viņu krūšu tēlu daudzos laukumos tiek uzstādīti, un tas neveikla labas attiecības ar Grieķiju. Mēs no Grieķijas puses, protams, esam iepriecināti, ka šīs lielās personas tiek godinātas, bet tas ir domāts kā provokācija. Uh, un Grieķijas tauta, kā tad tā varētu akceptēt šīs uh, provokācijas un dot to valdībai mandātu uh, līdz parakstīt uh, fāram iestāju Eiropas Savienībā un NATO. Ja netiks cita politika un cita stratēģija, tad šo nelegālo valsts izturēšanos mēs nevaram atbalstīt. Mr. Plenkovičs. Plenkovičs kungs. Hvala lijepa, kolega Legutko. Čestitam našem poruče Valet. Paldies, priekškādātāji. Gribētu atzinīgi vērtēt Vaigla kunga ziņojumu projektu. Mēs to apspriedīsim turpmāko nedēļu laikā. Vairam ir bijuši vairāki vētraini eh, mēneši. Uh, Un uh, es gribētu pateikties Hāna kungam un arī mūsu kolēģiem Kukāna kungam, Haujiet kungam un Vaigla kungam par viņu darbu, iesaistoties parlamentārajos un diplomātiskajos sarunās, kas uh, noveda pie vienošanās, uh, atjaunojot politisko stabilitāti Ma Maķedonijā. Uh, Vēlēšanas notiks uh, nākamajā pavasarī un ceram, ka tas stabilizēs valsti. Un ceram, ka politiskā kultūra arī uzlabosies šajā valstī, kura vēlas iestāties Eiropas Savienībai, Eiropas Savienībā. Mums viņus vajadzētu atbalstīt šajā ceļā. Saņēma informāciju no Pēterlas kunga par viņu apmeklējumu Skopjē un dzirdējām, ka ir pozitīva dinamika Eiropas Savienības institūcijām ir atbildība atrisināt šo situāciju, un es ceru, ka Eiropas komisijas nostāja mainīsies, kļūs pozitīvāka un ļaus uh, Fairam tuvoties Eiropas Savienībai. Protams, ka tas ir uh, Maķedonijas valdības un opozīcijas ziņā uh, uzturēt augstus standartus uh, savā valstī un turpināt veidot labas attiecības ar ES dalību valstīm. 500 tūkstoši cilvēku nesen ir šķērsojuši Maķedonijas teritoriju, tātad es runāju par bēgļiem, un uh, Eh, es gribu uzsvērt, ka vienmēr atbalstīšu Maķedonijas ceļu ar Eiropas Savienību. Paldies, Havit eh, kungs, Andra referents. Thank you, Chair. Pirms tam Kāna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs eh, pateicamies par sadarbību pie šī ziņojuma, un sadarbība bija ļoti laba. Un Havita kungs uh, Uh, labprāt dosies uz vēlēšanām 16. Uh, gada sākumā. Mēs esam ļoti nobežījušies par uh, attīstību šajā valstī. Ričards Havits ar prieku palīdzēja vest sarunas par šo nolīgumu Bet tagad eh, ir jādomā, kā šo jautājumu risināt Eiropas parlamentā. Mums ir tam jāpievēršas un nedrīkstam pieļaut, ka šo eh, zi, eh, nolīgumu kaut kas apdraud. Šobrīd ir ļoti svarīgs brīdis šai valstī, un, mm, un mēs sagatavosim grozījumus par ziņojumu un apspriedīsim vispirms ar referentu. Mēs ceram, ka vēlēšanas panāks progresu un uh, situācija bijušajā Dienaslavijas Maķedonijas republikā nav pozitīvāka, bet uh, mēs principā atbalstām viņu ceļu uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, tā kā uh, laiks nav atlicis daudz, tad tagad katram runātājam tikai viena minūte. Šaltas kungs, lūdzu. Želiju zahvaliti uh, gospodu Vaiglu za odlično pripravljeno. Eh, paldies. Eh, sākumā gribu teikt paldies referentam par šo eh, izcilu labi sastādīto tekstu par Fairam progresu. Tā ir kandidāta valsts jau daudzu gadu gaidā. Tā ir viena no valstīm, kas ir visvairāk attīstība, un ne tikai nosaukuma dēļ tiek bloķēti iestājas ceru, ka tiks atrast risinājums cik iespējams ātri šai problēmai. Nu, protams, Eiropas Savienībai tālāk arī jātīsta fairam ceļā uz ES. Eh, e Daudzi ir eh, izcīnīti ceļojuši, tāpat arī Maķedonija ir ļoti, ļoti nozīmīga stabilitātei reģionā. Caur šo valstu daudz cilvēku iebrauc. Mums arī tādi iemesli dēļ. Tādēļ mums arī jāatbalsta. Ja šī valsts bija plaša krīze, taču pēc partiju vienošanās krīze tika pārvarēta un ir ļoti izteikti centieni normalizēt tā situāciju. Tāpat arī jāsaka, ka daudz ir vēl jādara tieslietu un korupcijas apkarošanas jomā. Jāreformē arī vēlēšana likums un cerēsim, ka uh, Tad vispus. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi divi punkti. Pirmkārt, visiem kaimiņiem, bet īpaši Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi, lai Pairam būtu stabila valsts, jo īpaši šajā sarežģītajā laikā, kad ir migrācijas izaicinājumi. Mums ir nepieciešama tāda valsts, kurā tiesiskums, plašsaziņas brīvība valda un netiek diskriminēti cilvēki un kam ir labas kaimiņa tiesības. Uh, bet eh, nedrīkst arī nepareizi interpretēt vēsturi izglītības materiālos un jāpieņem visi Eiropas parlamenta ieteikumi, nevis tikai jāizvēlas daži. Es gribētu atsaukties uz kādu vēsturisku faktu, kuru jums apstiprinās visi uh, vēstures institūti, proti etniskais uh, raksturojums ir multietnisks. Uh, um, um, ir tātad dažādi, tas izcelsmes tautības cilvēki, un uh, viņi visi tiek saukti par maķedoniešiem. Paldies, tagad Andru Lakas kungs, lūdzu. Για το ονοματολογικό βλέπω ότι υπάρχει αναφορά με την οποία... Για runājot par šīs valsts uh, nosaukumu redzu, ka te ir norāde ziņojumā uz to ietversta. Un tiek runāts par to, ka pēc iespējas vairāk dažādu aktieru ir uh, jāiekļauj. Uh, Protams, ir arī ļoti nozīmīgi, lai Eiropas parlaments tiktu uh, informēts par uh, resursu rezultātiem, un vienīgais piemērotais risinājuma veids ir caur ANO jo, ja ir kāds strīdīgs jautājums, tad tas jāatrisina šajā līmenī, jo apzīmējums Maķedonija, tam ir vismaz divējāda ietekme, valsts šādi neparāda gatavību noregulēt sarežģītās attiecības ar Grieķiju un ir nozīmīgi, lai būtu labas attiecības ar kaimiņiem. Nu, tas jāatspoguļo arī nosaukumā. Tagad par Kopenhāgenes kritērijiem. Es gribu uzsvērt, ka sarunu sākšana, tās priekšnoteikums ir Kopenhāgenes kritēriju ievērošana, tā, tā ir tiesiska valsts, daudzveidīga mēdīja, runas brīvība un uh, citi. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Gribētu apsveikt Vaigla kungu, atbalstīt viņu ziņojumu un apsveikt viņu par paveikto darbu. Es ceru, ka Maķedonijas politiķiem būs eh, drosme un politiskā grība pārvarēt šo krīzi. Tas būs svarīgi, lai stiprinātu demokrātiskās institūcijas un atgūtu pilsoņu uzticību politikai ir svarīgi, lai šī valsts atgrieztos uz integrācijas ceļa. Tur būs nepieciešama pūliņa no mūsu puses, bet uh, būs vajadzīga arī konstruktīva attieksme no visiem politiskiem spēlētājiem valstī. Kā viens no deputātiem, kas piedalījās politiskās vienošanās uh, veicināšanā, es aicinu iesviest, ieviest uh, šo jūliju vienošanos. Tā ir ceļu karte, lai stabilizētu politisko situāciju valstī, bet ļaus arī uh, īstenot tālāk integrācijas procesu. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Mr. Čambaski. Paldies, Čambaska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, pirmkārt es gribētu apsveikt Vaigla kungu par šo rezolūcijas projektu. Šis teksts pieņem lielāko daļu komisijas ieteikumu, bet ir daļa lietu, kurām mēs nevaram piekrist. Pirmkārt, no šā gada ziņojuma izriet, ka korupcijas problēmas un pilsoņtiesību un vārdsbrīvības pārkāpumi visi ir iemesli, uh, Eh, kāpēc tika formulētas šīs rekomendācijas. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Maķedonija pārkāpja vārda brīvības uh, un uh, izpausmes brīvības princips, jo īpaši principu uh, runāt dzimtajā valodā. Es atbalstu šo valsti, bet valdošajai elitei Skopjē ir jāsaprot, ka viņiem ir jāievēro noteikumi, ja viņi vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Problēma ar sarunu uzsākšanu ar uh, Maķedoniju nav viss tikai nosaukumā, bet gan sarežģītajās attiecībās mm, starp Grieķiju un Fēram to uzsver arī Eiropas komisija. Šī valsts neievēro Kopenhāgenes kritērijas, nu, tā ir nav laba attiecība ar kaimiņu valstīm, arī tieslietās ir problēmas, ir problēmas ar cilvēku tiesībām, plašsaziņas līdzekļiem. Un tā ir tā būtiskā problēma. Tagad par valsts nosaukumu. Ir valstis, kas uh, Fairam ir akceptējuši ar nosaukumu Maķedoniju. Uh, Startautiski tas vēl nav atrisināts un jāatrisina ANO ietverā, un tas arī ir, tā ir arī komisijas nostāja. Un viena piezīme, lai papildinātu teikto, ka Vačeviča kungam pilnīgi taisnība, ja mēs kā Eiropas parlaments prasam, lai Tito politika vēlreiz tiku izvērtēta redzam, ka mm, valstis sastādīja no dažādām mm, valstu daļām. To saka arī Bulgārijas kolēģis, un realitāte ir tāda, ka, ka liela daļa, kas tiek teikts, tas šeit tiek uzsvērts. Un tieši tā tas arī tagad ir ar valsts nosādu nosaukumu Maķedonija ir geogrāfisks nosaukums, un mēs kā Eiropas parlaments taču nevaram uh, turpināt Tito politiku, kas neatbilst starptautiskajām tiesībām. Ļaujiet tagad dot man vārdu komisijas pārstāvim īsam komentāram, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, darīšu, ko varēšu. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika saskars ar visnopietnāko politisko krīzi pēdējos gados, un politiskā vienošanās tagad ir pieņemta, un to uh, veicināja Hāna kungs uh, un arī Havita uh, Kukānu Vaigla kungs, un mēs tiešām to augstu novērtējam. Jūnijā komisija nāca klajā ar steidzamām reformu prioritātēm, kur ir runa par sistēmiskām uh, tiesiskuma problēmām Daudzās jomās eh, darbs ir uzsākts, bet vēl daudz ir jādara. Šogad, eh, ņemot vērā eh, politiskās vienošanās ieviešanas progresu, komisija ir gatava um, pagarināt, tātad sniegt šo aicinājumu uzsākt sarunas ar Fairom. Uh, bet uh, tur ir nosacījumi. Ir jāievieš jūnija jūlija politiskā vienošanās un jāpanāk būtisks progress uh, steidzamajās reformu prioritātēs. Komisija ziņos pēc nākamā gada vēlēšanām par to, kas ir sasniegts. Pa šo laiku mēs aicinu jūs eh, uzraudzīt notikuma attīstību valstī un aicināt politiskos līderus izpildīt uzņemtās saistības, lai uzlabotu savas valsts nākotni. Paldies! Paldies, Vaigla kungs, jūsu noslēgumu komentāru lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es eh, neiedomājos, ka šodienas eh, diskusiju es varu apkopot eh, tagad, bet paldies par visu teikto šajā diskusijā. Šī valsts ir ļoti īpašā reģionā Eiropā un eh, laiku pa laikam tas var izraisīt problēmas visam kontinentam. Un eh, es vēlos, lai Fairam un kaimiņu valstis eh, kļūtu par stabilitātes un labklājības faktoru Eiropā. Tāpēc visās šajās valstīs būtu jā jāpiedalās, eh, visām šīm valstīm būtu jāpiedalās kopīgajā Eiropas projektā. Dzirdējām daž, dažādus apgalvojumus un arī kritiku attiecībā uz eh, Maķedoniju, jeb Fairam. Es ar eh, lielu atbildību uzņēmu priekšlikums par to, kā šo rezolūciju varētu vēl uzlaprot. Un es ar prieku sadarbošos ar visiem, kas um, vēlas uzlabot šo dokumentu. Ļaujiet man tikai izteikt īsu piezīmi par uh, gastronomiskajiem papildinājumiem šeit. Uh. Šajā reģionā ir uh, dažādi salāti, serbu salāti, maķedoniešu salāti, uh, Mums ir e, turku kafija, grieķu kafija, horvātu kafija. Šajā reģionā e, ir ļoti daudz dažādu krāsu un nianšu, un e, tā ir pievienotā vērtība visai Eiropai. Vēlreiz paldies, un es ceru, ka mēs labi sadarbosimies. Paldies, un visbeidzot atgādināšu kolēģiem, ka. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 13. Eh, janvāris 12. Eh, dienā. Labi, tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir eh, ceturtais punkts 2015. gada ziņojums par Melnkalni. Tā ir valsts, kura arī ir saskārusies ar daudziem izaicinājumiem šogad. Šogad mēs varējām uzzināt par uh, Uh, pozitīvu attīstību, proti NATO uzaicināja viņus pievienoties un negatīvu, piemēram, uh, politiskās spriedzes starp valdību un opozīciju. Tas noved pie politiskās nestabilitātes, uh, tā skaitā opozīcija boikotēja parlamentu. Šis komitejas vārdā es gribētu izmantot iespēju un aicināt gan valdību, gan demokrātisko fronti atsākt ilgspējīgu dialogu un konstruktīvu sadarbību. Uh, un to darīt parlamentā. Kas attiec uz pievienošanās procesu, Melnkalne turpina gūt labu progresu. Tā ir visprogresīvākā valsts, kad runājam par sarunām iestājai, un eh, tas viņiem uzliek papildus eh, atbildību reģionālajā kontekstā, runājot par eh, paplašināšanās procesu kopumā. Un tomēr tur pastāv arī izaicinājumi. Ir polarizēts politiskais klimats, valsts administrācijas politizācija un nevajadzīga politiska ietekme tieslietu sistēmā, korupcija, plašsaziņas līdzekļu situācija un citi. Mūsu referents Čārls Stanoks uh, ir izskatījis uh, Melnkalnas uh, sagatavošanās uh, plusus un mīnus un iesniedzis jums visaptverošu uh, ziņojumu projektu. Lūdzu, Tānoka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā vienmēr esmu pateicīgs, ka var būt referents par Melnkalni, kas uh, ir diezgan vienkāršs jautājums, ja ņemam pēc uh, Rietumbalkānu standartiem. Uh, un kā valsts tā turpina savu uh, stabilo ceļu, uh, iestrādājot Eiropas likumdošanu savās tiesību aktos. Melnkalne turpina būt līderi starp kandidātu valstī un tagad ir atvērus 20 sarunu sadaļas, tā ir skaitā 23 un 24. Protams, ir problēmas ar uh, organizēto noziedzību un augstu līmeņu korupciju, bet visās jomās esam redzējuši progresu attīstot institūcijas, jo īpaši reformējot tieslietu sistēmu un ieviešot vajadzīgos izmaiņas. Kas attiec uz ekonomiku, vājais eiro, ko viņi izmanto kā de facto valūtu, ir eh, ļoti palīdzējis šai valstī, atvieglojas eh, turisma nozars attīstību, uh, Un uh, tas ir arī uh, veicinājis turismu, tāpēc, ka Tunisija, Ēģipte un uh, Turcija uh, ir uh, tagad uh, dramatiskā situācijā, un tur vairs turisti nedodas. Līdz ar to Melnkalne ir tā, uz kurien cilvēki dodas. Lai šīs reformas varētu uh, iesakņoties un uh, attīstīties, um, ir vajadzīgs vēl laiks, un mums nevajadzētu uzreiz gaidīt rezultāts, jo īpaši ņemot vērā, ka reģionā šobrīd ir krīze. Eh, parlamenta boikotēšana, ko īstenoja opozīcijas partijas šogad, eh, eh, radīja mums īpašas bāžas, un es gribētu uh, um, atkārtot komisijas un citu paustās, paustos aicinājumus visām pusēm, visām partijām uh, Melnkalnē iesaistīties dialogā un nevis vienkārši iet ielās. Pagājušās nedēļas saņemtais uh, NATO uzaicinājums pievienoties NATO ir milzīgs solis uh, uh un uh, Tas eh, ir ļoti būtiski, jo valsts ir salāgojusi savus politikas ar eh, lielāko daļu rietumu valstu, un tā ir arī pieņēmusi um, Eiropas Savienības un Krievijas uh, sankciju režīmu pret Krieviju pēc uh, Krievijas īstenotās okupācijas, tātad tā uh, ir tādā pašā pozīcijā kā Eiropa, un mūsu grupa EKR uh, um, vēlam visu to labāko NATO sarunās, kas ilgs 18 mēnešus. Tas nav saistīts ar uh, Eiropas Savienības iestājas procesu, un tomēr ir daudz jomas, kas pārklājas, piemēram, demokrātijas un cilvēktiesību mērķi. Melnkalnei ir uh, radikalizācijas problēma, tā gan nav pārāk liela, bet nozīmīga, un virkne Melnkalnas iedzīvotāju ir pievienojušies džihādistiem uh, ISIS rindās. Uh, bet valdība to labi apzinās un novēro situāciju ļoti cieši. Eh, tagad es labprāt uzklausītu šīs komitejas kolēģu viedokli eh, par maniem pirmajiem apsvērumiem, un es ceru, ka tāpat kā iepriekšējos gados, un esmu bijis jau sešus gadus referents, varēsim rast konsensu un pieņemt pozitīvu rezolūciju par Melnkalnes progresu ceļā uz Eiropas Savienību šogad. Uh, Melnkalna ir maza valsts un eh, tā ir ļoti veiksmīgi attīstīsies kopš neatkarības. Un, protams, eh, tas eh, ir labais skolnieks iestājas sarunu kontekstā reģionā. Bet pēdējos mēnešos Melnkalnei ir bijusi problemātiska situācija ar bēgļiem, jo viņi ir tranzīta valsts bet es eh, tik un tā atbalstu Melnkalni tiešām ļoti lielā mērā, un es ceru, ka tā kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti eh, pēc iespējas drīzāk. Bet labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus un um, gaidīšu arī interesantus grozījumus manam ziņojumam. Paldies! Paldies! Tagad uh, gan kungs uh, īsa. Uh, Uh, uzruna Dotsas kundzes vārdā, kura ir Eiropas parlamenta starpanamalās delegācijas priekšādātāja ar uh, Melnkalnu. His... Paldies! Es vēlētos pateikties referentam par darbu pie rezolūcijas. Tajā parādās vairāk svarīgi momenti. Šis uh, ziņojums ir ļoti aktuāls, ņemot, Meln... ņemot vērā Melnkalnas ļoti specifisko situāciju. Uh, piekrītu referentam, ka Melnkalnē ir svarīgi izveidot dialogu ar parlamentu. Vienlaicīgi miermīlīgas demonstrācijas ir demokrātijas stūrakmens, un policijas vardarbība ir jāizmeklē. Iespējams, ka nākamgad Melnkalna izsludinās ārkārtas vēlēšanas, bet eh, tuvāko gadu būtiskākais izaicinājums būs eh, īstenot pieņemtos likumus dzīvē tieši vēlēšanu jomā. Melnkalnas politiķiem ir jāsadarbojas, lai sasniegtu šo būtisko mērķi, lai vēlēšanas eh, tiešām notiktu demokrātiski un uz tām netiktu mesta šaubu ēna par negodīgumu. Ir svarīgi, lai šis darbs uzsāktos jau šobrīd, lai sistēma vēlēšana dienā jau būtu pietiekami iesakņojusies. Trīs gadus pēc tā saucamā pēc tā saucamās lietas, kas tika izmeklēta plaši un daudz, politiska rezonance nav. Melnkalns cīņa pret eh, korupciju likumdošanas līmenī ir sakārtota, bet eh, korupcijas eh, īpaši augstākajos ešalonos saglabājas nelielā procentā. Un visbeidzot, geju un lesbiešu tikšanās un praids ir ticis jau otro gadu pēc kārtas aizliegts. Vai tas ir demokrātiski? Prieksēdētājs, paldies! Tagad eh, ir pienācis laiks eh, ēnu referentiem Kovačeva kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms vēlētos pateikties Teno kungam par eh, ziņojumu. Iespējams, ka tas ir vismaz, manuprāt, labākais rezolūcijas priekšlikums par Melnkalnu, kādu jau kādu esmu redzējis. Uh, Un, eh, protams, Tenokungs nu eh, ļoti labi pārzina Balkānu situāciju, un es nedomāju, ka pārējām kaimiņu valstīm būtu jābūt eh, greisirdīgām, un tomēr Melkalnē var ir tās ceļš ir er, ejams. Bet Melnkalna ir jau daudz sasniegusi. Vispirms, jaunpieņemtais vēlēšana likums Melnkalna ir pilnībā jāīsteno, un politiskajām partijām ir jābūt gatavām uh, stāties pretim gan politiskajiem, gan ekonomiskajiem izaicinājumiem. Nodarbinātības, tātad bezdarba procents ir ļoti augsts un valsts parāds ir milzīgs. Daudzi ir jādara arī tiesību sargājošo iestāžu reformā, arī eh, valsts pārvaldes reforma, tiesu sistēmas reforma. Uh, likumdošana ziņā tā kā daudz kas ir sakārtots, un tomēr to īstenošana dzīvē vēl joprojām nav. Valsts aparāta politizācija ir nopietnas drauds arī organizētā noziedzība un korupcija zeļ un plaukst, un Melnkalnes griba to visu apkarot, ir, tas vēl ir jāpierāda. Vārda brīvība, un vardarbība pret eh, plašsaziņas līdzekļiem nav pieļaujama. Nedrīkst, ir jāno, jānosoda arī minoritāšu izsakošanu. Un eh, vēlētos izteikt komentāru par eh, oficiālu uzaicinājumu iestāties NATO un ko par to ir teikusi Maskava. Atkal Krievija mēl, vēlas, eh, tas ir gan Melnkalns, gan arī citu republiku attiecībā. Maskava izsaka savus komentārus par kādas valsts eh, suverēnu lēmumu iestāties militārā vai politiskā aliansē, un mums tas ir jānosoda. Andu Lakas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Vispirms vēlētos pateikties Tanaka kungam par izcilu ziņojumu. Viņa sagatavotais dokuments ir ļoti, ļoti labs, un tas ir ļoti labs pamats tālākam darbam, un esmu pārliecināts, ka tas ir sava veida turpinājums jau iepriekšējā laikā panāktajām vienošanām. Uzskatu, ka šīs tas sarunas par četrām nodaļām, un eh, ir tādas, kuras jau ir pabeigtas, par ko ir panākta vienošanos, un arī komisijas atskaitas ziņojums parāda būtisku Melnkalnes progresu. Bet daudz vēl ir darāms eh, korupcijas apkarošanā, organizētās noziedzības izskaušanā un tiesiskuma īstenošanā. Diemžēl opozīcijas partijas, varbūt ne visas, bet ir tādas, kuras vairs nedarbojas parlamentā, un es uzskatu, ka modernai demokrātijai, modernai republikai ir jābūt iedibinātai parlamenta sistēmai. Vēl ir svarīgi, lai nākamās vēlēšanas notiktu jau saskaņā ar jauno vēlēšanu likumu, kurš paredz elektroniskas vēlēšanas. Bet uh, eh, Melnkalnai vēl ir daudz ekonomisku problēmu, neskatoties uz to, kā ārvalstu investīcijas tajā ieplūst. Vardarbība pret sievieti, bardarb, vardarbība balstoties uz diskrimināciju pret dažādām eh, minoritātēm. Melkalna tomēr ir valsts, kura iespējams ir vienīgā no ne Eiropas Savienības valstīm, kuras ārpolitika pilnībā saskan ar Eiropas Savienības ārpolitikas mērķiem. Tāpēc tai vajadzētu būt Eiropas Savienībā. Nākamais - Radoškungs. Vispirms vēlētos pateikties Teno kungam par izcilu sagatavoto ziņojumu. Klasiski jau zināms, kas tad Melnkalnē klibo plašsaziņas līdzekļu brīvība, tiesu sistēmu, demokrātija, dažādas reformas, vārda brīvība. Tas viss jau ir zināms, bet eh, es uz, vēlētos uzsvērt divus, manuprāt, ļoti svarīgus jautājumus. Vispirms, uzaicinājums Melkalni iestāties NATO. Atcerēsimies, ka eh, Melnkalnes iestāja NATO nāks par labu visai reģionu stabilitātei tas ir svarīgi. Bet, manuprāt, vēl viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums ir jaunais vēlēšana likums un paredzētās vēlēšanas. Vēlēšana likums ir labs, bet, lai saskaņā ar to noritētu arī labas vēlēšanas, tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai opozīcija un pozīcija sadarbotos, bet raudzīsimies, kā tas notiks. Uh, Iespējams, ka vēlēšanas būs eh, jau nākamgad, un iespējams, ka tās notiks eh, ar internetu palīdzību. Prieksēdētājs, paldies! Hadžagoldiju kungs, lūdzu. Paldies! Un labrīt! Labrīt visiem! Arī es vēlētos pateikties Sakaģi Garju kungs Tanok kungam par to, ko viņš ir ierakstījis savā ziņojumā. Melnkalna ir uz pareizā ceļa. Problēmas, protams, vēl ir. Tās pat ir demokrātijas pārkāpuma dabas, bet eh, šādas problēmas ir daudzām Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Problēmas Melnkalnē ir arī ar vārda brīvību, ar eh, pozīcijas un opozīcijas eh, attiecību kārtošanu. Tas viss jau šeit izskanēja. Es tikai vēlējos pieminēt varbūt vienu komentāru. Melnkalnes centieni iestāties NATO, manuprāt, būtu negatīvi vērtējami. Bieži vien parlamentā mēs eh, uz šādiem centieniem raugāmies kā uz demokrātijas un demokrātijas pierādījumu, bet eh, ko vēlējos pateikt, mēs nevēlamies izveidot savu veidu var, jaunu Varšavas paktu, Pēdējos gados eh, mēs redzējām, ka, piemēram, iestāja NATO vai jebkurā citā militārā organizācijā mieru neveicina. Tagad nerunāsim, kuram ir taisnība, krieviem vai NATO, bet jebkurš šāds pretnostatījums rada spriedzi un arī asins izliešanu. Tāpēc eh, es uzskatu, ka Melnkalns iestāšanās NATO ir jāvērtē negatīvi. Prieksēdētājs. Lunačeks kundze. Paldies! Arī es vēlētos pateikties Tanaka kungam par labi sagatavoto ziņojumu, jo tajā parādās tā kā abi skatījumi. Augst tiek vērtēts Melnkalnes panāktais un dažādu reformu procesu tiek vērtēts pozitīvi. Es arī ļoti augstu uh, vērtēju to, ka jūs tā ļoti konsekve, konsekventi kritizējat eh, vēl joprojām neizdarītos mājas darbus, piemēram, cīņa pret korup korupciju, pilsoniskās sabiedrības iesaist sabiedrības darbā. Bet eh, jūsu ziņojumā, piemēram, runājot par cīņu pret korupciju, parādās privatizācijas aspekts, bet nepietiekami, jo tieši privatizācijas procesos korupcija plaukst vislieliskāk. Tanok kungs, man patika, ka jūs vēlaties arī parlamentāro uzraudzību daudzos procesos, un tomēr ir varbūt detaļas, kuras vēlētos pieminēt un kuras vajadzētu ierakstīt šajā ziņojumā. Uh, Piemēram, pretkorupcijas komitejas darbs parlamentā šobrīd ir iesaldēts, jo e, nav šobrīd vienotības par to, cik pretkorupcijas komitejā būtu jābūt pozīcijas deputātiem, opozīcijas deputātiem un tā tālāk. Tātad šo darbu nedrīkst nobloķēt parlamentāro grupējumu rīvēšanās. To es vēlētos redzēt ziņojumā. Nākamais. Man ļoti patika, ka jūs runājat arī par ekoloģiju. Mēs zinām, ka Melnkalna sevi uzskata par visekoloģiskāko valstu pasaulē, tā varētu teikt, jo ekoloģija ir ierakstītās konstitūcijā. Un tomēr šeit kaut ko varētu pielikt klāt. Man patika, ka jūs runājat par ulcinas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, jo tā ir Natura 2000 bridē putnu aizsardzības vieta, kas ir principā visnozīmīgākā apdrīs jūras basēnā. Nākamais eh, nelielas hidroelektrostacijas. Mēs eh, mēģinājām to iekļaut eh, iepriekšējās rezolūcijās, un jūs tam piekritāt. Varbūt, ka vajadzētu atteikties no lieliem uh, hidro, eh, no lielu hidroelektrostaciju būvis uz Mūras upes, un vajadzētu arī izveidot tādu eh, strateģisko plānojumu, ko Melnkalna domā darīt ar mazajām hidroelektrostacijām, varbūt lielo celtniecību, jo šobrīd mazās augā sēnes pēc lietas, bet tāda plānojuma kopīgi nav. Vēl viens moments par NATO. Es uzskatu, ka ziņojumā tātad, ko Melnkalna ir panākusi savā ceļā uz Eiropas Savienību. Es domāju, ka NATO nevajadzētu būt dominējošajam. Šeit jau viens kolēģis teica, ka NATO būtu stabilitātes garants reģionā. Es eh, patiesībā mm, negribu, lai Maskavas ietekme Balkānos palielinātos, bet, piemēram, Krievu nauda un Krievu investori Melnkalnē ir ļoti nozīmīgs spēlētājs. Tāpēc es nedomāju, kāpēc mums tik briesmīgi vajadzētu maidzīties, baidīties no Krievijas, kura darbojas kā investors Melnkalnē. Es to nesaprotu, bet pieņemsim, ka parlaments vēlas atsauci uz NATO šajā ziņojumā, pieņemsim. Bet tad eh, vajadzētu organizēt, būs jau referendums, piemēram, tāds pats kā apvienotās karalistes referendums par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Un domāju, ka arī to vajadzētu ierakstīt šajā ziņojumā, proti, ka ja Melnkalna vēl stāties NATO, tad ir jābūt referendumam. Prieksēdētājs. Jā, paldies. Mums laika nav palicis daudz. Pusotra minūte nākamajiem runātājiem. Oui, monsieur le président, normalement je... Jā, paldies, priekšsēdā kungs. Nu, es parasti uzstājos grupas vārdā. Tātad, nu, un es gribētu uzsvērt to, ka Tanaka kunga ziņojums labi apraksta esošo situāciju. Mēs balsosim pret šo ziņojumu. Uh, Uh, trešais punkts uh, - haotiska politiskā dzīve. Astotais punkts uh, - korupcija, kas raisa bāžas. Vienpadsmitais punkts - organizētā noziedzība netiek pietiekami apkarot. Piecpadsmitais punkts - nav pietiekama presas brīvības. Astoņpadsmitais punkts - viņš atgriežas pie tā, ka Romi LGBTI netiek pietiekami respektēti. Uh, un tāpat arī e, kultūras un garīgā identitāte. Man liekas, ka tai vienmēr jābūt iekļautai arī šajos punktos, lai at, nozīmīgi tiek atbalstītas uh, minoritātes, bet arī kultūras un garīgā brīvība jārespektē. 20. punkts parāda uh, e, līguma uh, strādnieku problēmas, un viss tas novad, novad pie tā, ka balsosim pret. Tagad par NATO Es gribētu uzsvērt, ka e, Eiropas nostāja ir drīzāk veidot e, tiltus nekā e, Eiropas dalījumu divās daļās. Un Tas būtu ļoti neveiksmīgi, ja mēs mūsu runās no vienas puses gribētu vienotību un mieru un vienmēr gribētu sadalīt Eiropu divās daļās, ja runājam par Krieviju. Es domāju, ka tā nav laba politika. Uh, tas eh, ir tikai amerikāņu eh, interesēm par labu, un tas neatbilst Eiropas interesēm. Paldies. Thank you, Mr. Plenkovič. Paldies, Plenkovič kungs. Paldies. Eh, es gribētu minēt vairākus punktus attiecībā uz šo ziņojumu. Pirmkārt, ļaujiet man pateikties Tānoka kungam par ļoti labo ziņojumu par Mānkalni. Manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka Melnkalne tiešām ir eh, vadošā valsts eh, iestājas procesā, ir atvērtas 20 sadaļas, dažas eh, ir uz laiku atkal aizvērtas, bet vakar tika saņemts NATO uzaicinājums pievienoties šai organizācijai, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi strateģiskajām attiecībām šajā Eiropas daļā, un tas jāņem vairā ziņojumā. Es domāju, ka ir labi, ka Tanaks to ir, Tanakungs to ir minējis. Tad iekšējā politiskā situācija līdzīgi kā Maķedonijā, Kosovā un Albānijā ir bijuši protesti, bet um, Melnkalnes uh, ceļš uz Eiropas Savienību ir uh, būtisks un eh, demokrātijas eh, procesā mums ir jāatbalsta Melnkalna. Paldies. E, eh, Mr. Picula. Piculs kungs. Gospodine predsjedavajući, pozdravljam izvješće izvjestelja gospodina Č. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu Tanaka kunga ziņojumu. Tas ir tiešām ļoti labi sagatavots un līdzsvarots teksts. Progresa ziņojums par Melnkalni uzsver, ka ir atvērts 20 sarunu sadaļas, un eh, tas parasti ir tāds rādītājs veiksmīgām sarunām. Tagad, eh, kā Horvātijas pārstāvis, eh, es varu uzsvērt, ka priecājos, ka NATO pievienosies arī Melnkalne. Melnkalnei ir eh, jāatrisina tomēr vēl daži neatrisināti jautājumi, lai atbilst Eiropas standartiem, un tā ir arī jāveido atklāts uh, dialogs par reformām ar vietējiem iedzīvotājiem. Protams, ka reformas uh, ietekmē arī attiecības starp uh, valdību un opozīciju, un es ceru, ka tās uzlabosies. Paldies, Soķis Kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šo ziņojumu un pateicos Tanaka kungam par to, ka viņš ļoti līdzsvarot pieeja ir izvēlējies. Progress tiešām ir panākts, to arī parāda tas, ka ir atvērts šīs sarunas sadaļas, bet man ir vairāk jautājumi. Pirmkārt, runājot par eh, tiem punktiem, kur ir minēts uh, uzaicinājums pievienoties eh, NATO Es runāju no Horvātijas eh, viedokļa, mēs esam kaimiņu valsts, bet es gribētu uzsvērt sekojošo. Jūs minējāt vairākus eh, vārdus par eh, žurnālistiem runājot, kuri ir nogalināti. Uh, Uh, bet es nezinu, kāpēc jūs nerunājat par uh, Pevlakas jautājumu, kas ir robeža jautājums, kas vēl nav atkarīgi atrisināts starp Horvātiju un Melnkalni. Un septītajā pantā jūs runājat par kara noziegumiem un aicināt uh, procesu pātrināt. Es gribētu minēt tos, kas bija Melnkalnes nometnēs un nesaņēma kompensācijas par ciešanām. Uh, Lūdzu atbildiet uz šiem diviem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, to mēs arī apspriedām pagājuši gadu, un tur situācija nav mainījusies kopš iepriekšējā ziņojuma. Un sadaļā par plašasiņas līdzekļu brīvību, tur ir liels šķelšanās uh, preses uh, un mēdīju vidū. Tur jūs prasāt uh, um, uzlabojums, un es to atbalstu. Paldies, Kukānkungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Sveicu Čārlzu Tanoku par to, ka viņš kā parasti ir sastādījis ļoti augsts kvalitātes ziņojumu, un to sakot, domāju, ka viņš min visus pozitīvos sasniegumus, ko šī valsts ir panākusi, un min arī problēmas, kas ir jārisina, lai virzītos uz priekšu, un viņš to dara tādā iedrošinošā veidā, iedrošinot eh, valdību turpināt labo darbu, ko viņi īsteno līdz šim. Mums vajadzētu viņiem atgādināt, ka viņi ir paplašināšanās procesa līderi reģionā, un nevis paust to kā komplementu, bet atgādināt, ka viņiem ir zināma atbildība, kas ir jāuzņemas un. Uh, viņi nedrīkst mūs pievilt. Jāmin arī, ka pilnībā ir saskaņota ārpolitika ar Eiropas Savienības ārpolitiku, un es ceru, ka ielūgums pievienoties NATO stiprinās arī valsts ambīcijas integrēties Eiropas Savienībā. Paldies! Uh, <clears throat> thank you. Paldies! Tagad dodie, ļaujiet man dot vārdu komisijas pārstāvim īsam uh, komentāram. Dargs Lange. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Un nekas daudz nav piebilstams par progresa ziņojumu. Vienīgā lieta, ko gribēju minēt, ir tas, ka ir pavisam skaidrs, ka mēs uh, liekam uzsvaru uz tiesiskuma jautājumiem. Un galvenais vēstījums, ja to var iekļaut vienā uh, teikumā, ir tāds, ka uh, eh, progress tiesiskuma jomā noteiks arī to, cik ātri virzīsies uz priekšu tālākās sarunas. Tad, tā kā tika pieminēta LGBTI parāde, um, tad uh, patiesībā šo svētdienu, 13. decembrī, tāda notiks, jo tā vienkārši tika atlikta. Un uh, es gribētu īsi jūs informēt par situāciju, kādu mēs redzam ar politiskajām partijām. Uh, un parlamenta spīkera iniciatīva ir veicināt dialogu starp partijām, kā jūs droši vien zināsiet, komisārs Hāns atbalsta šo iniciatīvu, bet viņš arī ļoti skaidri uzsver to, ka tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība iesaistīsies mediācijā. Tātad uh, risinājums ir jāpanāk abām um, tātad pašām partijām Melnkalnē. Un pirmā sēde notika 1. decembrī, tika izveidota darba grupa, kas uh, pēta uh, vēlēšanu likumdošanas jautājums, tātad uh, arī mēdīju un izdevumu kontroli. Darba grupa tikās pirmajā sēdē, darba sēdē 4. decembrī, un um, 21. decembrī viņi tiksies atkal un viņi vēlas atrast veidu, kā labāk risināt situāciju. Visas opozīcijas partijas, izņemot Demokrātisko fronti, piedalās šajā darba grupā. Demokrātiskā fronte pateica, ka viņi piedalīsies dialogā tikai tad, ja darba kārtībā būs pagaidu valdības izveide, kas līdz šim vēl tā nav. Uh, Un tomēr tas var atgriezties vēlāk uh, darba kārtībā, kad tiks apspriests ieviešanas jautājums, bet tas vēl nav droši zināms. Paldies par uzmanību. Thank you. Uh, paldies, un tagad atgriezīsimies pie Čārlza Tanoko, viņam vārds uh, noslēguma komentāriem. Paldies priekšsādātāji, paldies kolēģi par jūsu jaukajiem vārdiem, un es, protams, gaidīšu grozījumus ar prieku. Uh, Pārāk daudz komentāru bija, lai uz tiem visiem atbildētu. Daudzi pieminēja NATO, daudzi kolēģi atbalsta to, ka tas te tiek minēts, un atbalsta arī šo ielūgumu varbūt tas nav pārsteigums, ka GUE un Franču Nacionālā fronte un daļai arī Loničeks kundze nebija tik pozitīvi noskaņoti. Um, bet eh, iepriekšējos groz ziņojumos arī bija mēģinājumi to svītrot, bet es domāju, ka šoreiz mums arī izdosies to saglabāt. Eh, es neatceros, ka būtu pagātnē pieņemti detalizēti uh, grozījumi par Montenegro, es apmēram Melnkalnes uh, energoresursu struktūru, proti par hidroelektrostacijām. Tas ir suverēni risināms Melnkalnes jautājums, viņiem pašiem ir jālēmj. Uh, kādus enerģisko resursus izmantot, eh, ja vien viņi atbilst eh, noteiktajām normām. Un arī eh, NATO jautājums, vai organizēt referendumu vai nē, tas ir viņiem pašiem jārisina un būtu ļoti neparasti, ja mēs tagad noteikti viņiem, kā rīkoties šajā situācijā, vai pievienoties vai nē NATO. Uh, Citi komentāri eh, bija par lietām, ko jau esmu iekļāvis - cīņa pret korupciju, plašsaziņas līdzekļu brīvība, tieslietu sistēmas neatkarība, nepietiekams pēcdarbs attiecībā uz noklausīšanās eh, skandālu LGBT Pride eh, marš. Paldies komisijas pārstāvim, ka viņš norādīja, ka tas notiks Podgoricā. Uh, Švicas kundze komentēja robežu jautājumu ar Horvātiju un uh, nesodāmību par karnoziegumiem. Es viņu aicinu nos, apskatīt 28. un 27. pāntu manā ziņojumā. Man šķiet, ka tur tas ir iekļauts, bet ja viņai šķiet, ka par to jārunā vairāk, viņa var iesniegt grozījumus. Tika minēts jaunais eh, vēlēšana likums, es to arī pieminu. Un es domāju, ka tie arī bija lielākā daļa jautājumu. Uh, Melnkalne dara visu, kas ir tās spēkos ļoti sarežģītā situācijā, un es domāju, ka mans eh, ziņojums ir līdzsvarots, proties eh, uzsver to, kas jau ir sasniegts, bet uzsver arī to, kas vēl ir jāizdara. Un tā ir tāda eh, lieta, kas vēl ir procesā, un īpaši gribētu pateikties Kukāna kungām par viņa ļoti laipniem vārdiem, ņemot vērā viņa lielo pieredzi reģionā un zināšanas. Um, un uh, prasmes. Paldies, Edvard, par uh, ļoti uh, siltajiem vārdiem, un es ar prieku gaidīšu grozījumus un varēsim, cerams, turpināt debats nākamajā reizē. Paldies, um, un vispēcot atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. janvāris 12. dienā. Un tādējādi esam izskatījuši ceturto punktu, un tagad būs īsts pārtraukums līdz piektajam punktam. Paldies!

Welcome back, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sveicināti mūsu sēdes eh, turpinājumu otrajā daļā. Tagad eh, mēs pāriesim pie Ēģiptes pārskata. Tas ir Patriks Astelo, kurš ir atbildīgs arī par tuvo austrumu jautājumu, citu starpā arī Jordāniju, Libānu, Sīriju un Ēģipti. Un Astelo eh, kungs mūs iepazīstinās ar nesen notikušajām Eģiptes parlamenta vēlēšanām, kā arī par Eiropas Savienības un Eģiptes politisko dialogu. Mēs ar lielu interesi vēlētos uzzināt, kas tad notika Eģiptes parlamentārajās vēlēšanās un e, kopš 12. gada Eģiptes parlamentā nav notikušas sēdes. Un gan augšpalāta, gan apakšpalāta šobrīd tās ir sapludinātas vienā Un uh, mēs plānojam, mūsu komiteja plāno doties uh, izbraukuma sēdē uz Ēģipti nākamā gada februārī. Mēs uzskatām, ka sadarbība arī ar citām komitejām ir būtiska un Eiropas uh, Savienība palīdz Ēģiptes parlamentam izveidot parlamentārās komitejas, īpaši tik svarīgās jomās kā tiesiskums un likumība. Tas, eh, eh, ka parlaments nedarbojas jau kopš 12. gada, tā tad. 15. un 16. decembrī delegācija apmeklēja Kairu, un Kastelo kungs eh, mūs iepazīstinās ar to, par kādām tēmām tika runāts. Un nākamā gada sākumā tiesiskuma apakškomitejai paredzēta īpaša uzklausīšana par šo jautājumu. Mogherini kundze arī novembrī devās uz Ēģipti, lai runātu par iekšpolitikas jautājumiem, par reģionālo situāciju, tajā skaitā migrācijas jautājumiem, un viņa uzsver to, cik svarīgi runāt par cilvēktiesības, cik svarīgi ir ievērot cilvēktiesības, cik svarīgi ir cīnīties pret terorismu, bet respektējot tiesiskumu. Kas telokungs vārds jums? Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, saprotu, ka šajā komitejā runājot par Ēģiptu, šis jautājums ir ļoti aktuāls, un es ar ļoti lielu interesi uzklausīšu jūsu vidējas. Tātad eh, Ēģiptes vēlēšanas liela, da, tātad daļa raundu jau ir beigusies un ir kasācijas tiesā iesniegti vairāki duči sūdzību, un to izskat arī konstitucionālā tiesa. Trīs eksperti ir sprieduši, ka e, vēlēšanas bija vairāk administratīvas dabas, nevis e, publiskas dabas, un uh, vēlēšanās piedalījušos procents bija ļoti zems, bija slēgts kandidāta saraksts un eh, bija vairāki simti vēlēšanu iecirkņu, kuri nāca klajā ar saviem atsevišķiem vēlēšanu sarakstiem. Vispārējā tendence un atkal tas um, ir mūsu eksperts secinājums, bija tāda, ka vēlēšanas noritēja neīpaši pārskatāmā gaisotnē, un tas arī parādās zināmā mērā rezultātos. Kā jau es teicu, tās bija pēc vēlēšanas pēc savas būtības bija administratīvas, un Tie bija 16,000 tiesneši, kur arī izskatīja šīs sūdzības ļoti, zemais, eh, ļoti zemā vēlētāju aktivitāte, ko es jau pieminēju, īpaši jauniešu vidū. Galvenokārt tie bija vecā gadagājuma cilvēki, kuri balsoja. Un eh, vēlētāja aktivitāte oficiāli tiek eh, lēsta kā 28% apmērā mošajās eh, vēlēšana kampaņas bija aizliegtas, baznīcās nē. Eh, nav eh, plašsaziņas līdzekļa regulātora, un internet kampaņā varēja darīt, internet kampaņas bija pieļaujams, kamēr oficiālie telekanāli tika regulēti. Un drošības spēku iesaiste arī eh, neveicināja caurskatāmību. Līdz ar to ir tika radīta tāda gaisotne, kurā vairākumu vēlētāju iesaistīšanās nebija iespējama. Un tie, kas kaut ko iebilda, tika iemest cietumā. Parlamentā šobrīd ir ievēlēts tik daudz sieviešu un kopts kā nekad agrāk, un šķiet, ka lielākais vēlētāju, vēlēšanu zaudētājs ir salafista partija. Un uh, Mubarak atbalstītāji, kā arī uh, citas iesakņojušās partijas šajās vēlēšanās, var teikt, zaudēja. Un eh, mēs rezultātus, mūsu šīs te Ēģiptes vēlēšanu novēlēšanu nu, eh, apkopošanā darīsim zināms arī Ēģiptes varas iestādēm. Grūti ir vēl teikt, kā šis parlaments darbosies, kā tas darbosies Ēģiptes politiskajā dzīvē, bet eh, parlamenta izdzīvošana un darbošanās ir būtisks priekšnoteikums Ēģiptes eh, tālākajā attīstībā. Parlaments ir atbildīgs par konstitūcijas īstenošanu, likumu pieņemšanu. Jaunā konstitūcija tika pieņemta 14. gadā. Šajā jaunajā konstitūcijā ir vairāki progresīvi punkti, piemēram, pamatiesības un pamatbrīvības. Un, ja tas tiešām tiks īstenot, tad tas eh, stabilizēs situāciju. 46. punktā parlamentam ir tiesības 14 dienu laikā pārskatīt dekrēts, kas ir izdoti pēc 13. gada. Es vēlētos atgriezties pie cilvēktiesību dialoga un tomēr patreizējā situācijā parlaments šķiet nemainīs pirmajā sesijā pieņemtos lēmumus. Un tagad eh, varbūt no vēlēšanām pārvietosimies uz tādu plašāku skatījumu starp Eiropas Savienību un Ēģipti. Frederika Mogarīnī, kā jau jūs pieminējāt, 2. novembrī viesojās Kairā. Un uh, sanāksmēs, kurās viņi piedalījās, tika lemts izveidot tādu asociācijas eh, procesa sēdi, un tāpēc 15. un 16. novembrī tika organizēta Eiropas Savienības un Ēģiptes komitejas tikšanās. Tā ir pirmā apakškomiteja piecu gadu laikā, kura runā par politiskajiem jautājumiem ar ēģiptiešiem. Jūs pieminējāt to, kas tad notiek eh, likumdošanas darbā. Ieskicēšu, kas. Mēs eh, skaidri pateicām, ka 13. gada eh, prot protestu likums ir jāceļ, bet eh, jaunā likumdošana, kas eh, tā kā atcels vēl senāks likums, tai ir jānotiek saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Pie tam mēs domājam, ka šis te um, protesta likums ir jāceļ arī visi tiesu spriedumi, kas ir pieņemti balstoties uz šo likumu un jāat brīvo visi, kuri ir notiesāti. Mēs uzskatām, ka arī likums, kurā strikt ir atrunātas valsts intereses, arī ir jāceļ, un tas pats attiecās arī uz pretteroristu likumu. Šis pretterorismu likums, tam ir jānotiek, jābūt pieņemtam un jāīsteno saskaņā ar konstitūciju. Uh, un dialogu rezultātā ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs vēlamies, lai tiktu pieņemti arī likumi par nevalstiskajām organizācijām, bet tam ir jānotiek <clears throat> saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. <clears throat> Ēģiptes puse kritizēja Eiropas Savienību par to, ka e, tā ir sagrāvusi e, valdības un pilsoniskās sabiedrības attiecības. Bet e, mēs uzsvērām to, ka krimināla kodeks tiek ļaunprātīgi izmantots, īpaši punkts par melīgas informācijas izplatīšanu, ja šī informācija grauja sabiedrisko kārtību. Mēs teicām, ka parlamenta loma ir ārkārtīgi būtiska demokrātiskajos procesos. Kā jau mēs teicām, parlamentam ir daudz darāmā, bet parlamenta galvenais uzdevums ir arī īstenot konstitūcija aptrunātās tiesības. Un šobrīd varbūt pat konstitūcija izmaiņas netiek īpaši īstenotas dzīvē. Eģiptē reformas notiek, un tomēr uzlabojamā vēl ir daudz. Šobrīd mums eh, ir panākta vienošanās, ka, piemēram, nākamajā gadā tiks izveidota drošības un tiesiskuma apakškomiteja, bet ar šo jaunizveidoto apakškomiteju Ēģiptes parlamentā mēs turpināsim sadarboties. Uh, Eh, kā jau ziniet, pagājušajā mēnesī tika pieņemts eh, kaimiņu attiecību likums un tiks izveidot tāda īpaša kārtība, kā notiks sadarbība ar pārējām valstīm. Un ārlietu padomē nākamajā nedēļā tiks pieņemts lēmums, kas arī tad būs par pamatu mūsu tālākajai sadarbībai ar Ēģipti. Otrs viena no prioritātēm mūsu finansējumā Ēģiptei ir pārvaldība. Un atgriežoties pie tā, ko teicu sākumā, tā tad sadarbība ar parlamentu, tas arī būs viens no būtiskiem momentiem. Visbeidzot, laikā, kad augstā pārstāva viesojās Kairā, viņa uzstājās ar lekciju Kairas universitātē. Un viens eh, no viņas uzsvariem bija tas, ka vidējais vecums Ēģiptē ir 25 gadi. Valstī dzīvo 60 miljoni. Tas nozīmē, ka attīstības potenciāls šai valstī ir milzīgs. Un šo potenciālu vajadzētu izmantot. Vēlētāju zemā aktivitāte un īpaši jauniešu pilnīgā neaktivitāte ir nopietns brīdinājums signāls. Un Mugrīnī kundze teica, ja valsts nenodrošina nākotni saviem jauniešiem, tad jaunieši meklē alternatīvas nākotnes. Un tas lielā mērā sasauc arī ar cīņu pret terorismu. Šādā kontekstā mēs, protams, darām visu, kas mūsu spēkos, lai sadarbība ar Ēģipti būtu cieša, bet mēs esam skaidri pateikuši to, kas mums šķiet svarīgi, piemēram, e, mums nešķiet pieņemama Ēģiptes cilvēktiesību īstenošanas amplitūda. Vienlaicīgi mēs izprotam, ka ir jābūt ekonomiskai interesei no valsts puses jauniešu iesaistīšanā, jo, ja tas nebūs, tad nākotne šai valstī ir samērā droma. Paldies, tagad ir vārds uh, tiem deputātiem, kuri grib izteikties. Panceri. Panceri kungs. Paldies. Penso, ka ci sia un dato importante. Jā, paldies. Es gribētu šeit uh, ko um, ļoti nozīmīgi jāpasaka. Um, Eģipte ir ļoti nozīmīga, lai nodrošinātu stabilitātu. Un ir jābūt dialogam starp ES. Uh, Un tā kā es um, esmu sapratuši, e, tad uh, situācijas apraksts ir diezgan problemātisks. Runājot par um, īpaši par um, mazākumtiesību uh, jautājumiem, jautājums ir um, par um, terorismu un par cīņu pret terorismu, bet tas tagad tiek izmantots, lai um, represīvus uh, pasākums tā kā attaisnotu, ja mēs runājam par um, tiesību ievērošanu. Man liekas, ka arī Eiropai ir ļoti uh, grūti um, tādu orientāciju noteikti lasot uh, šodien rakstīto. Mēs redzam, ka Francijā domātu par to, ka tie, kas tiek turēt aizdomās par terorismu, tiks aizturēti. Un uh, ir grūti pateikt, uh, kā rīkoties, ja mēs nesam uh, eh, koherenti mūsu vēlmēs. Uh, man liekas, ka mums um, ir mm, jā. Uh, Raugās, lai būtu līdzsvars starp drošību un uh, situācija attīstītos, mēs dažkārt vienkārši nevaram uh, atļaut sev neievērot tos signālus, kādi nāk no, piemēram, nevalstiskām organizācijām un kas notiek ar tiem, kas eh, ne, Eģiptē pēc demonstrācijām pagājušajā gadā nonāca um, un tika aizturēti. Mums jāievēro eh, attīstība, jāraugās, kāda būs turpmākā rīcība, kā rīkosies, eh, kā ir, kā ir šā vadība. Un ir ļoti nozīmīgi arī tas, ko Obama teica, kā ir universitāte, runa ir par jaunām perspektīvēm attiecībā uz, attiecībā uz visu vidusjūras reģionu. Un būtībā situācija bija ļoti sarežģīta. Un es ceru, ka tagad mēs labāk varēsim attīstīties pēc Mogherini kungas uzrunas. Paldies, Tanaka kungs, paldies. Priekšsādātājs gribētu atbalstīt daļu no tā, ko teica Pancērī kungs. Ēģipte ir vadošā arābu valsts ar ļoti svarīgu lomu reģionālā kontekstā un arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Tā ir strateģiski svarīga valsts. Eiropas Savienībai un parlamentam ir jāsadarbojas ar šo valsti gan pozitīvi, gan tā jāatbalsta. Uh, Ēģipte saskaras ar uh, spēcīgiem uh, um, um teroru uzbrukumiem un draudiem. Mēs redzējām arī, ka tika nogāzt šī uh, lidmašīna, un tur ir uh, šajā reģionā ISIS iefiltrējies. Un tam ir arī smags ekonomiskas sekas uh, uz Morsī režīmu. Es atbalstu augstās pārstāvis uh, apmeklējumu. Uh, novembrī. Eh, mūsu grupa arī to atbalstīja. Mēs, protams, esam priecīgi, ka ir atsācies cilvēktiesību dialogs ar Ēģipti. Un, protams, Mogherīnī kundzes eh, vēstījums par to, ka ir jārada darba vietas un eh, nākotnes perspektīva Uh, Eģiptes jauniešiem, tas bija ļoti svarīgs, un tas mums jāpatur prātā, ņemot vērā, ka 25 gadi ir uh, vidējais vecums Eģiptē. Drīz būs uh, parlamenta vēlēšanas, un es pieņemu zināšanai to, ko teica komisija par vēlēšanām um, bija zema aktivitāte, un tas, protams, ir žēl, jo īpaši jauniešu vidū bija ļoti uh, zema aktivitāte, bet tomēr mums jāatbalsta rezultāts, jo ir ievēlētas vairāk uh, sieviešu, un islāmisti un salāfisti ir lielie zaudētāji vēlēšanās. Tātad uh, redzēsim daudz uh, sekulārāku un iekļaujošāku Ēģiptu vēlēšanu rezultātā. Protams, parlamentam būs jānodrošina adekvāta kontrole. Uh, Un tas ir arī minēts 156. pāntā. Un e, mēs ar lielu interesi noteikti sekosim, kā strādās jaunais parlaments un pildīs savu mandātu, bet EKR grupa e, ir tiešām Eģiptes draugs un mums ir prieks, ka varam e, pievienoties arī uh, Ēģiptes draugu grupas dibināšanā šeit parlamentā un ar prieku gaidīšu mūsu nākamo apmeklējumu Ēģiptē. Paldies, Vandālenkungs! Paldies! Es domāju, ka ir eh, vitāli svarīgi, lai Ēģiptes stabilizāciju atbalstītu rietumi un arī īpaši Eiropas Savienība, jo Ēģipte Eh, ja Ēģipte kristu, tad mēs vispār netiktu galā ar visu šo um, bēgļu krīzi un cīņu pret Daešu. Bet tas ir jādara arī demokrātiskā veidā, un tāpēc ir labi, ka mēs uzsākam dialogu ar Ēģipti. Es gribētu uzzināt no delegācijas, vai jaunievēlētais Ēģiptes parlaments eh, spēlēs eh, spēcīgu lomu politikas definēšanā vai tas nebūs tomēr tāds parlaments. Paldies! Šafhauser kungs, lūdzu. Euh, es gribētu uzdot uh, maniem kolēģiem jautājumu, kas tad uztu, uh, atbalstīja arābu pavasari? Kas uh, deva iespēju uh, brāļiem musulmaņiem un salafistiem veidot valdību, kas uh, neatbalstīja prezidentu Sisi un pat uh, nu, cilvēki, kas to grib zināt, uh, zina, kas mēģināja nogalināt šo prezidentu. Jūs to ļoti labi zinat. Tie ir ASV. Tās ir ASV. Un vēlreiz saskaramies ar uh, mēģinājumu destabilizēt, kas nav bijis veiksmīgs, nu laimīgā kārtā, jo ja tas tā būtu, tad, jā, tiešām situācija Eiropā būtu vēl smagāka. Nu, tā tad to, ko parlaments dara, lai atbalstītu šo laicīgo uh, valdību, musulmaņu valdību, ir ļoti pozitīvs. Un mums jāpalīdz uh, prezidentam Sisī. Uh, jo jautājums ir par mūsu pašu uh, izdzīvošanu vai neveiksmi. Jo totāli destabilizējot Eiropu, citādi tas būs rezultāts. Uh, paldies. Uh, Mr. Kahn. Kahn kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies par uh, ziņojumu par to, kas notiek Ēģiptē. Es uh, atbalstu pancerīkunga teikto. Tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, nepazaudētu no acīm cilvēktiesības. Protams, Eģipte ir ļoti svarīga, ne tikai tāpēc, ka tā ir uh, liela valsts, bet uh, Eģipte ir svarīga arī arābu pasaules kontekstā, un tāpēc es uh, arī gribētu aicināt mums uh, īstenot plašāku dialogu ar Ēģipti, bet es domāju, ka galu galā Ēģiptes valdībai arī ir jāizveido labāki standarti ne tikai um, Ēģiptes iedzīvotājiem, bet uh, arī Arābu pasaulē, jo viņi spēlē ļoti nozīmīgu lomu Arābu pasaulē. Mēs vēlamies visi, lai būtu stabilitāte un drošība, bet tas nekad nav īstenojams ar diktatūru Tas vienmēr ir tāds īslaicīgs risinājums, eh, un diktatūras krīt, un eh, atbalstu vēlēšanu procesu, bet eh, tiešām šī zemā vēlētāja aktivitāte ir bijis tiešām satraukuma pamats. Un šie jaunieši, kas nepiedalījās, tie ir Eģiptes nākotne. Es nezinu, cik uh, tas uh, daudz dos, ja viņiem le, nebūs leģitimitāte. Ir tiešām lielas bāžas par vardarbību un terorismu, kas uh, notiek, un uh, tas uh, nav palīdzīgi, ja tiek aizliegts aģitēt mušajās, bet nav aizliegts baznīcās. Tas palīdz teroristiem, palīdz viņu formulējumos, un tāpēc viņi var izmantot šos argumentus. Es ceru, ka situācija stabilizēsies. Es tiešām gribētu, lai Ēģipte būtu stabila uh, un uh, tātad uh, spēcīga valsts un tā, lai, lai tā varētu spēlēt savu svarīgo lomu. Paldies, Kustelo kungs, pirms es dodu jums vārdu. Man ir īsts jautājums. Jūsu uh, ziņojumā jūs neminējāt kristiešus un kristiešu kopienas. Tā kā tā ir visvajātākā grupa reģionā, reliģiskā kontekstā, tad uh, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka Ēģiptē kristiešu situācija ir uh, nevainojama vai varbūt, ka tur ir kāds cits skaidrojums. Ja jūs uh, vēlētos atbildēt uz visiem šiem jautājumiem un komentāriem, lūdzu, jums vārds. Thank, thank you, Chairman, and, and... Paldies, priekšsēdētāja kungs, un, un paldies par jūsu izteiktajiem viedokļiem. Visi esam vienas prātas, kā strateģiski domājot, Ēģipte gan reģionā, gan arī Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgs spēlētājs. Dažā, um, atšķirīgi deputāti izteica dažādas viedokļas, bet doma varbūt bija viena. stabilitāte, demokrātija, cilvēktiesības bieži vien tiek eh, pausts kā izvēles iespējamības formā. Words, that, uh... Bet eh, šķiet, ka tie visi ir savā starpā saistīti jautājumi. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai Ēģiptei palīdzētu šajā ceļā. Bet eh, kāpēc mēs vispār runājam par cilvēktiesībām un kāpēc Ēģiptei būtu jāpamaina savi likumi? Tāpēc, ka mūsuprāt, Tas ir veids, kā ilglaicīga stabilitāte un radikalizācijas apkarošana Ēģiptē varētu tikt iedibināti. Nedomāju, ka eksistē pretruna Eiropas Savienības lielākā ieinteresētībā Ēģiptes lietās. Vienlaicīgi Eģiptē vēl ir ļoti daudz jautājumu risināmu, un arī likumu īstenojamu. Jautājums par kristiešiem. Šķiet, jā, es eh, nepieminēju, ka, nē, es pieminēju, ka pirmsvēlēšanu kampaņas reklāma bija aizliegta mošajās, bet ne baznīcās un e, tās ir būtisks, teiksim, tas ir mainījies pēdējo gadu laikā. Un tagad es vēlētos dot vārdu Laurai Barisavai, kura ir mūsu vēlēšanu nodaļas prieksēdētājas vietniece. Paldies! Protams, tas tikai papildinās mana kolēģa teikto. Mēs e, jau pagājušajā gadā pārstāvējām uzraudzības misiju, bet eh, šā gada vēlēšanām eh, mūsu misijas apjoms bija mazāks. Un eh, šī te novērošanas misija visticamākais atspoguļos arī ekspertu teikto gala ziņojumā. Mans kolēģis jau teica, ka Mums Eģiptē ir jāpalīdz uzlabot likumdošanu un vēlēšanu likuma īstenošanu. Šeit jau izskanēja, ka ļoti zemā vēlētāja aktivitāte tam var būt kā juridiski, tā politiski iemesli. Un eh, mazās politiskās partijas parlamentā, kā notiks to iesaist politiskajā darbā, esam gatavi par šiem jautājumiem runāt ar mūsu Ēģiptes eh, draugiem, un nākamajā, vēlēšana, nākamajā gadā paredzētās reģionālās vēlēšanas. Tas arī būs būtisks izaicinājums Ēģiptei. Nākamais lielais sūdzību skaits, kas bija iesniegts par vēlēšanām, juridiskā neskaidrība, ko ar tām darīt un eh, kuram piekrīt sūdzības, bet esam pārliecināti, ka mūsu, atbi, ka mūsu sadarbība ar Ēģiptu turpināsies. Es atvainojos, es aizmirsu atbildēt man Bālēna kunga ļoti konkrētajam jautājumam par to, kā, e- kādas ir Ēģiptes parlamenta attiecības ar valdību. Šobrīd mēs varam tā kā e, zīlēt kafijas biezumos un eh, domāju, ka gala beigās šī sadarbība būs dažādu elementu kombinācija. Viens būs noteikti parlamenta politiskais saturs, un otrs eh, parlamenta darbības ietvar likums. Un visbeidzot, cik lielā mērā dažādu parlamentāro politisko grupējumu griba sadarboties ietekmē šo lēmumu izpildi. Paldies, kas tēlo kungam, saka Legutko kungs. Līdz ar to mēs esam izsmēluši piekto darba kārtības punktu un pārējam pie nākamā. Sestais. Pārskats par Mjānmas parlamenta vēlēšanu novērošanas misiju 8. novembrī. Thank you. Uh, we are having a debate. Uzklausīsim pārskatu par Mjāmas parlamenta vēlēšanu novērošanas misiju Vēlēšanas, kuras notika 8. novembrī. Vēlēšanas notika e, miermīlīgā gaisotnē. Anšang Jung partija uzvarēja, iegūstot 80% bal, 80% no parlamenta vietu. Un Kaut arī pēc likuma um, ir paredzēts, ka daļa vietu ir militārajai huntai, pēc vēlēšanām tas tomēr mainījās 60% no. 60% no balsīm ieguva SDP partija, un tā to ieguva gan augšpalātā, gan apakšpalātā. Ansangs un Kī tiks nominēta prezidents amatam. Ļoti svarīgi jautājumi jaunajam parlamentam būs risināmi. Eiropas Savienības Mjāmas parlamenta vēlēšana novērošanas misiju vadīja Lamsdorf kungs, un tagad vārds jums lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jūs e, jau pieminējāt savos ievadvārdos e, vēlēšanu rezultāts un arī dažas no novērojumiem. Ir ļoti svarīgi saprast, ka vēlēšanas gadā, kurā pasaules kar tik ļoti daudzas e, problēmas un katastrofas, tā tad valstī tā bija vēsturiski iespēja, vēsturiski pagrieziena punkts Mjanmā 8. gadā bija pieņemta jauna konstitūcija, kas radīja jaunas vēlēšanu, jaunu vēlēšanu ietvaru, bet problēma, kā jūs jau teicāt, 25% visos parlamentos ir paredzēti militārajai, militārajām aprindām, un, protams, tas savukārt ir tāds būtisks iegrožojums arī vispārējām vēlēšanu vēlēšanu ietvaram. Desmitajā gadā notika vēlēšanas, kuras Ansangš un šī partija blo... nepiedalījās, 12. gadā arī bija vēlēšanas, un e, bija 40 vēlēšana iecirkņi. Bet e, cilvēkos joprojām ir saglabājušies skepse, tieši runājot par 8. novembra vēlēšanām. Uh, bija ļoti daudz problēmas, bija ļoti daudz tādu sadursmju. E, viena problēma, kā jūs teicāt, juridiskais ietvars likums nav ideāls. Nākamais e, ir ļoti grūti šajā valstī vienai partijai veikt e, kampaņu. Īpaši vietējā līmenī ir grūti sasniegt iedzīvotāju prātus un pat nebija skaidrs, uh, vai valdošā kliķe ļaus vēlēšanām notikt, un pat ja vēlēšanām ļaus notikt, vai šīs vēlē, vai valdošā kliķe respektēs vēlēšanu rezultātus. Tas pirms vēlēšanām nebija skaidrs. Nākamais. Daļa. Daļu Mjanmas joprojām plosa nacionālie konflikti, dabas katastrofas, tātad bija ļoti daudz neskaidrām pirms šīm vēlēšanām. Un šīs vēlēšanas pirmo reizi kompjuterizēti apkopoja vēlēšana rezultātus, un e, vēlētājiem, bija, vēlētājiem nebija skaidrs, vai viņi atradīs savu vārdu vēlēšanu sarakstā. Pirmsvēlēšana kampaņa bija neadekvāta jo bija pulcēšanās brīvība ierobežojumi un citādi ierobežojumi, bija arī vēlēšana dienā un pirms vēlēšanām vardarbība. Un šobrīd valstī galvu paceļ radikalizēta budistu kopiena, ir tāds radikāli nacionāls budistu kopiena Nabatā, kuri iestājas par, un tagad citēju viņus, rases un reliģijas saglabāšanu. Un tāpēc, ņemot vērā visu manis iepriekš teikto, pirmo reizi ir, pārlied, ir pārsteidzoši, kā vēlēšana novērošanām tika uzaicināta Eiropas pārstāvja. Patiesībā tā ir pirmā reize, kad Mjāma uh, kaut ko tādu darīja, un pirmo reizi mēs arī uz Mjānmu dodamies vēlēšanu novērošanā. Šī bija misija, kurā e, visu Eiropas institūciju sadarbība bija ideāla. Tātad e, delegācija, Eiropas Savienības delegācija Mjānmā sagatavoja visu mūsu vizīti, mums nebija nekādu kavēšanos vai aizķeršanos. Uh, dalību valstis nenāca klajā ar preses relīzēm eh, nākamajā dienā pēc vēlēšanām, bija skaidrs, ka vēlēšana rezultāti ir jāakceptē, bija skaidrs, ka vēlēšana rezultāti būs zinām tikai divas dienas pēc vēlēšanām. Patiesībā eh, vēlēšanas izrādījās labākas nekā jebkurš bija cerējis, tās bija mierīgas, aktivitāte ap 70%, rezultāti, kad tie tapa paziņoti, parādīja, ka Ansansuki partija ir uzvarējusi ar lielu procentu pārsvaru. Vēlēšana rezultāti publiskošanas brīdī tika uzklausīti ar e, ļoti lielu mieru, un e, vienmēr jau ir tā, ka zaudējusie puse parasti izrāda savu neapmierinātību, bet šobrīd tā nebija. Visi bija ļoti mierīgi. Pat eh, augstākie politiskie ešaloni eh, izturējās ļoti mierīgi, un viņi demokrātiski akceptēja tātad zaudējušās puses savu zaudējumu. Ir vairāki punkti, kuri varbūt ir tādi pretrunīgi. Kā jau es teicu, 25% ir eh, huntai, un līdz ar to pat eh, uzvarot 80% balsu, būs apmēram 60% no vietām tikai tieši te uh, militāristu obligātā vieta, un nebija neviens, un parlamentā nav ievēlēts neviens musulmanis, bet valstī ir apmēram 5-10% musulmaņu. Un, protams, tas arī tā nav godīgi, un mēs to kritizējām, ka nav tā kā saiknes starp um, pārstāvniecību. Piemēram, bija arī pilsonības pierādīšanas e, moments, ja vēlējās būt e, kandidāts sarakstā. Šobrīd parlamentā ir apmēram 10% sieviešu, tas ir divreiz vairāk nekā iepriekšējā parlamentā. Mums varbūt tas nešķiet briesmīgi daudz, bet priekš Jānams tas ir ārkārtēji daudz. Tagad um, par nākotni. Mjānums iedzīvotāji vēlas pārmaiņas un vēlas tās redzēt īstenotas dzīvēm. Tāpēc, kā notiks šis pārmaiņu process un kā notiks eh, iešanu šo reformu procesu. Bet eh, uzvarējušās partijas eh, problēmas joprojām pastāv. Tātad šī partija nekad nav bijusi pozīcijā, tā nekad nav vadījusi, tā nav varbūt platformas, tā nav detalizēts skatījums uz to, ko darīt valstī. Otrs. Tā kā musulmaņu minoritāte nav pārstāvēta, bet tas nav nekas. Mjanmā ir ārkārtīgi daudz minoritāšu un ir tādas etniskās grupas, kuras nav pārstāvētas vispār, bet kuru procentuālais saturs iedzīvotāju skaitā ir liels. Nākamais iedzīvotāji vēlas pārmaiņas, jā, bet eh, militārajai huntai joprojām paliek veto tiesības konstitucionālajās izmaiņās un neaizmirsīsim, ka viņiem ir 25% vietu. Tā tad varbūt tagad rekomendācijas. Tās mēs apkoposim galziņojumā. ir tādas rekomendācijas, kuras, protams, mēs skaidri esam pateikuši, 25% militāristiem nav savietojams ar pasaules demokrātiju iedibinātajām idejām. Es nepieminēju arī to, ka ierobežojumu cilvēkam kļūt par prezidentu, ja šīs personas bērni vai laulātais draugs vai draudzene ir ārzemnieks. Un tas, protams, tiešā veidā attiecās uz Ansangšun Kī. Līdz ar to viņiem ir arī jāpamaina politiskā situācija un konstitucionālais nolikums. Tas valstī ir liels izaicinājums. Bet eh, līdz šim ko parāda sarunas par šo pārējais periodu, mēs esam cerība pilni, ka valsts iet pareizajā virzienā. Eh, paldies, atbildēšu jūs jautājumu. Uh, paldies, tagad došu vārdu Anai Gomešai, kura bija uh, novērošanas misijas vadītāja. Jā, un tiešām tā bija privilēģija vadīt šo novērošanas misiju. Um, un kolēģi, kas piedalījās, bija ļoti aktīvi dalībnieki, un arī sadarbība ar Aleksandru Lāmsdorfu bija laba un pilnībā atbalsta to, ko viņš teica, ka šī misija ļoti labi darbojās, jo mūs labi atbalstīja ne tikai darbinieki, bet arī Eiropas komisija, vietējā delegācija arī kas eh, jānorāda ir ļoti jauna delegācija, tikai divus gadus tā tur ir, un e, jau ļoti sarežģītā situācijā viņi strādā, bet viņi mums e, ļāva kontaktēties ar dažādām iesaistītajām pusēm un tiešām saprast, kas tad tur ir uz spēles. Un vēlēšana diena bija e, ļoti laba. Tā bija viena no labākajām vēlēšana dienām, kādu esam redzējuši, bet, protams, bija dažādas bāžas, un Aleksandrs Lambārs tās minēja. Uh, Tās ir saistītas ar uh, daudzu vēlētāju tiesību atņemšanu, jo īpaši musulmaņi šeit jāmin, un arī uh, cīniņi un uh, problēmas daudzās valsts daļās, un arī šī iepriekšējās balsošanas sistēma, kas uh, varēja ļaut krāpšanos skaitīšanas procesā. Uh, Bija arī bažas par komisijas neatkarību, bet galu galā viss darbojās ļoti labi. Man jāuzsver, cik svarīgu lomu spēlēja sievietes. Kā jau Aleksandrs teica, tikai 10% vēlēšanās ievēlēja sievietes, bet sievietes šeit spēlēja ļoti svarīgu lomu, jo lielākā daļa partijas pārstāvju un arī uh, darbinieku vēlēšanās uh, bija sieviešu, un viņas ļoti labi strādāja. Tas viss ir saistīts ar uh, Mjanmas tradīcijām un šo nacionālo uztveri, bet man jāsaka, ka daudz kas ir saistīts arī ar šo te militāro kultūru, kura ir bijusi dominējošā šajā valstī. Un līdz ar to tas viss ļoti labi darbojās, jo, piemēram, uh, šis te uh, izvietojums balsošanas uh, uh iecirkņiem bija pilnīgi vienāds visos iecirkņos, un tas ļoti labi darbojās. Bet es piekrītu arī tam, ko Aleksandrs teica, ka kā tad zaudētāji e, reaģētu, e, ja gadījumā e, būtu tāda negaidīta uzvara, un tā ir pozitīva zīme. Bet mums ir jāsaprot, ka šis pārējais process Mjanmā ir tāds pārdomāts un kontrolēts process, to kontrolē armija, šie militārie spēki, ir būt, kas ir būtiski institūcija valstī, jo viņi visu laiku ir valdījuši valsti. Un tāpēc šīs eh, pārmaiņas un šī pārmaiņu iespēja ir saistīta ar ļoti strateģisku valsts pārorientēšanos uh, jo viņiem ir tādi lieli kaimiņi, piemēram, Ķīna, un viņi saprot, ka viņiem ir vajadzīgi sabiedrotie citur. Un uh, tagad runājot par uh, situāciju, uh, mūsu savienība, Eiropas savienība labi reaģēja, labi rīkojās un tika nodrošināts tas, kas bija vajadzīgs, lai mēs piedalītos vēlēšana novērošanā, uh, un arī pēcdarbs notiks. Un šajā sakarībā gribētu uzsvērt, ka Betīnī kungs eh, ļoti labi darbojās, viņš pēc šī brauciena uh, tikās ar cilvēkiem uh, no Mjānmas, kas uh, cīnās kaimiņu valstīs un bruņotās grupās. Tas ir cits aspekts, kas pilnībā ir jāizpēta. Uh, un viņš uzrakstīja ļoti interesantu rakstu. Tas parāda, cik liela izaicinājumi ir eh, nacionālās samierināšanās un mieru procesu turpināšanās kontekstā, un Eiropas Savienība to atbalsta. Tas ir liels izaicinājums, jo tas būs ļoti svarīgi, lai īstenot demokrātisku pārvaldību, jo īpaši ņemot vērā šīs satraucošās tendences, ko arī Aleksandrs minēja, proti, ka ir ļoti uh, ksenofobiski, um, ksenofobisks reliģijos nacionālisms, kas izpaužas Mjanmā, ko, ko viņš minēja par šiem uh, ekstrēmajiem budistiem. Un viņiem ir saiknes ar uh, valdošajām militāriem aprindām. Svarīgs jautājums, protams, būs konstitūcijas izmaiņas, jo 2008. gada konstitūcija uh, galīgi nav savietojama ar eh, demokrātiju, jo 25% balsu, eh, es atvainojos, vietu tiek eh, rezervētas militāriem spēkiem, un tas galīgi nav savietojams ar demokrātiju, bet liels izaicinājums arī būs tāds, ka ja NLD, kas ir lielais uzvarētājs, vai viņi spēs pārvaldīt valsti, viņiem pat nav struktūras, nav programmas, jā, viņiem ir Aung San Suu Kyi un um, ir padomnieki, un tad ir uh, šis pūlis uh, fantastiski jaunu cilvēku, bet uh, nav nekādas struktūras. Bet uh, vēlreiz gribētu uzsvērt uh, to, cik uh, svarīgi bija Judītas Argentīnī darbs. Uh, un viņa vada pilotu projektu demokrātijas atbalsta uh, kontekstā, un viņa arī uzzināja, kur mūsu darbība varētu būt vērtīga. Un pirmkārt mums ir jāpalīdz kapacitātes veidošanā gan pārvaldībai, gan partijām un jāpalīdz NLD, kur būs valdošā partija. Bet uh, vispirms ir jāizprot, kā vadīt valsti demokrātiski, kā atļaut darboties opozīcijai un e, daudz, kas ir jāizdara arī ar citām iesaistītām pusēm, NVO, mēdījiem un tā tālāk. Es gribētu vienkārši vēl uzsvērt, ka mūsu preses konferencē es pieskāros jautājumam, ko Aleksandrs e, um, minēja, kas arī spēlēja e, lomu vēlēšanās, proti šī tiesība atņemšana musulmaņiem. Un šeit ir liela saikne ar uh, minoritātēm, piemēram, ruīņķas eh, eh, vispār tiek izstumti. Un eh, šajā kontekstā mūsu gaidas attiecībā uz demokrātisku partiju, kurai demokrātiski būs jāvalda valsts, jāvada valsts, tās būs daudz augstākas nekā mūsu gaidas, kāds bija pret uh, militārajiem uh, valsts vadītājiem, kas vadīja valsts līdz šim. Paldies, mums ir atlicis ļoti maz laika. Došu vārdu komentāriem, bet lūdzu, lūdzu, izsakieties ļoti īsi. Plenkovičs kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Legutko. Paldies, Āna, par šo visaptverošo ziņojumu, par uh, vēlēšanu novērošanas misiju 8. oktobrī Mjanmā. Tā kā es šeit esmu, cik redzu, vienīgais tautas partijas biedrs uh, um, šajā sēdē, tad uh, teikšu Adaktus, Jurka uh, un Kalniec kundzes vārdā, ka mēs esam ļoti apmierināti ar to, ka vēlēšanas notika mierīgā vidē un ar labu aktivitāti, kas ir labs signāls, ka demokrātijas process notiek um, Mjanmā. bet tas, ka uh, LND ir uh, ieguvuši 80 uh, vietas, 80% un tikai saņem 60 vietas parlamentā, jo 25% vietas ir rezervēts armīniekiem, tas parāda, cik nedemokrātiska ir šī sistēma Mjānmā. Mums vajadzētu paturēt prātā, ka tas, ka 50 gadi, vairāk kā 50 gadi ir pavadīti demokrātiskas diktatūras, uh, vadībā ir atstājis valsti tiešām katastrofālā situācijā, vairāk kā pusē nav no pieeja elektrībai, un uh, vietējā tirzniecība arī nav iespējama. Nav arī tādas modernas ostas, uh, kas uh, neļauj valstī eksportēt savus produktus un ekonomikas attīstība ir bijusi lēnāka nekā daudzi sagaida, un vispēcot mums, kā Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam, vajadzētu palīdzēt jaunievēlētajiem parlamentam un jaunajai valdībai uh, strādāt, uh, īpaši izveidojot demokrātijas uh, atbalsta schēmu, kādu mēs ieviešam ļoti labi citās valstīs. Paldies, Ritīnī kungs! Grazie, cerco di essere rapidissimo. Paldies, es mēģināšu arī pavisam ātri uh, pastāstīt ko par to domāju. Pilnībā atbalstu Aleksandru un arī Gomešu kundas vērtējumu. Pirmo reizi biju iesaistīts šāda veida vēlēšana novērošanas misijā. Man likās, ka tā ir ļoti interesanta pieredze. Mūsu delegācijas vadītāji paveic ļoti labu darbu, tas arī noteikti ir viņas uh, nopelns. Viņa ārkārtīgi interes, jā, intensīvi strādāja. Nu, tā tad eh, ar visām, visiem tiem jautājumiem un ierobežojumiem, kādi jau bija, tos nevēlos vēlreiz atkārtot, bet vēlēšanas bija mierīgas. Iedzīvotāji ja bija ļoti, ļoti eh, apzināti izvēlējušies eh, savu darbības veidu, un tauta gribēja veikt vēsturisku, neatgriezenisku izmaiņu procesu, bet es gribu teikt, mums jāpaliek uzmanīgiem, vērīgiem, jo es jau teicu, ka tas ir neatgriezenisks, bet pārejas process, un tādēļ šo pārejas procesu mums vajadzētu atbalstīt. Un veidot to izsvērti. Tas ir process, kas ir sācies um, iedzīvotāju vidū, un Sansuči arī to ir inicijējis, taču tas nav no augšas uzspiests uh, process, tātad šī procesa stratēģija ir uh, izvērtēta, un uh, to daļai arī militāri uh, personas, kas ir uh, valdījušas, uh, inicijējušas, un tagad pirmoreiz būs civila uh, personu. Uh, valdība. Šim procesam ir nepieciešams līdzsvars, jo bez līdzsvara var būt izmaiņas, un militāra persona aizvien vēl uh, var uh, paust savu viedokli. Nozīmīgākais ir uh, konstitūcijas uh, reforma process, tas tiek veidots. Uh, Un tas ir ļoti nozīmīgi. Un, kā jau teicu, militāra personām ir veto tiesības, tā ir problēma. Un otra problēma ir sociālās un ekonomiskās problēmas. Es esmu veids dažādas sarunas ar interesantiem ar cilvēkiem, demokrātiem, kam ir simboliska nozīme. Bet tagad jautājums par demokrātiju Un tā tālāk, nu, nemaz nebija nekāda uh, programmas skaidrojuma, arī tas ir jāuzsver. Notiek investīcijas, investīcijas uh, ir tādas uh, pašas, kādas uh, citās valstīs arī ir nepieciešams, bet uh, visām citādi tās var radīt problēmas iedzīvotāju vidū. Un tāpat arī uh, ir problēma ar to, ka mm, tur ir karš, nu neiet runa par mazākumu tā, tautību iesaistiet, par atklātu karu, mieru jānoslēdz ar desmit tūkstošu cīnītājiem kas pārstāv dažādas etniskās tādas, ir vēl 60 tūkstoši palikuši tādi Ziemeļvalstīs un citās vietās, tāpat arī bēgļu problēma. Tātad es domāju, ka Eiropas Savienībai uh, jāuzņems šīs milzīgās problēmas risināt. Tāpat arī starp Birmu un Taizemi reģionā šeit cilvēkiem nav nekādas nākotnes. Šajos reģionās cilvēki ir atstāti savā ziņā, un tā ir milzīga problēma. Tāpat arī cilvēktiesības, humānās problēmas un demokrātijas problēmas pasaulē. Paldies! Charles Tannock. Uh, thank you, Chairman. Well, uh, I too would like to thank Arī es vēlētos pateikties eh, Andrai Gomesai. Ļoti augstu viņu cienu. Mums bija tāda pār, um, dažādu partiju komanda šajās vēlēšanās, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgas eh, Birmā, Mjanmā. Eh, protams, mūsu attiecības ar šo valsti uh, daudzus gadus ir aizēnojušas militārās huntas eh, kritika un daudzus gadus mēs esam runājuši par daudziem un dažādiem jautājumiem, bet eh, es nedomāju, ka tuvākajā laikā minoritāšu jautājums šajā Birmā tiks atrisināts tikai tāpēc, ka Ansangs Učī partija ir lielākā parlamentā, bet viens jautājums, ko vēlētos pajautāt Annai. Ja pareizi atceros, Ansang Suči eh, nevar būt prezidente, tāpēc, ka viņa ir eh, Britu pilsoņa atraitne un viņas bērniem ir Britu pavalsniecība, jo tas ir tā tad konstitucionāls pants, kas tika speciāli ierakstīts konstitūcijā, lai viņi nevarētu ieņemt augstus amatus. Tā tad iespējams, ka būs jābūt kaut, kādai, kaut kādam izņēmumam, ka viņi būs pelēkais parlaments, viņi būs pelēkais kardināls, bet vai konstitūcijā ir paredzēts kaut ko mainīt, lai viņi varētu būt prezidenta? Legutko kungs. Jā, paldies. Pārējiem runātājiem lūkšu izteikties ļoti, ļoti īsi, jo laika mums galīgi vairs nav. Hānakungs, jā, es runāšu lakoniski. Vispirms, protams, ir skaidrs, ka vēlētāja aktivitāte bija ļoti augsta, un tas ir augstu vērtējams, un vēlētos pateikties kolēģiem, kur uzraudzīja šo misiju. Jā, Arī mani jau kādu laiku nodarbina ringa minoritātes eh, situācija. Ir pat eh, tādi, kur apgalvo, ka pret šo minoritāti tiek izvērsts genocīds. Par to netiek runāts. Tāpēc eh, es nedomāju, ka kaut kas mainīsies ar šīm vēlēšanām. Un otrs jautājums - konstitucionālās reformas. Tā jau nav, ka militā, militāriem ir 25% no visām sēdvietām. Tas jau nenozīmē, ka viņiem ir 25%, viņiem ir veto tiesības. Uh, thank you. Jā, paldies, saka Ligutko kungs. Gomes kundz ļoti, ļoti īsi. Gomes kundz, vēlējos atbildēt Tanoka kungam. Jā, tas jau arī ir viens no jautājumiem, un to jau Lamsdarba kungs arī uzdēva. Tas ir konstitūcijas punkts, kurš ir unikāls un e, nedemokrātisks, bet konstitūcijai vajadzētu arī citas uzlaboju, arī citas izmaiņas, piemēram, 25% militārajiem. Es e, domāju, ka tas arī ir viens no mērķiem Ansonsučī partijai, protams, e, kopā ar citiem demokrātiski ievēlētiem spēkiem. Viņi, protams, vēlas valdīt, jo viņi lielākā partija. Un eh, tas eh, neļauj Ansang Suči ieņemt augstāko amatu, un tāpēc eh, viņai iespējams būs jāizmanto tāds algoritms, kas nav paredzēts. Lamsdorfkungs, jā, es tikai vēlējos noslēgumā pateikt, ka, šis, ka šī plašā vienošanās par ļoti, ļoti aktuāliem jautājumiem, tad pirmais, ko vēlējos pateikties, ir Annas vadītajai parlamenta delegācijai ļoti, ļoti laba delegācijas vizīte. Un nākamais ir svarīgi, lai Eiropas Savienība saglabātu savu klātbūtni pārējais procesā. Parlaments to darīs. Es eh, vakar PSI eh, atskaitījos par šo misiju. Es ceru, ka dalību valsts arī dos savu ieguldījumu. Janmā, paldies! Paldies! Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir viedokļa apmaiņa ar Tunisijas investīciju un starptautiskās sadarbības un attīstības ministru Jasīnu Brahīmu. Ļoti patīkam jūs šeit redzēt, godātais ministra kungs. Vispirms, eh, paldies, ka akceptējāt mūsu uzaicinājumu Eiropas parlamenta ārlietu komitejas eh, sēdē jūs iep, mūs iepazīstināt ar strateģisko plānu 16. gadam, no 16. līdz 20. gadam paredzētās reformas. Vēlētos izteikt arī mūsu līdzjūtību Tunisijā notikušajiem terorismu aktiem un to upuriem. Pirms uh, došu vārdu jums. Es tikai vēlējos pateikt, ka mūsu sēdē piedalās četri Tunisijas asamblējas, asamblējas deputāti un to pavadošās delegācijas. Jūs, ekscelence, šis strateģiskais plāns ir ārkārtīgi būtisks, īpaši ņemot vērā pēdējos terorismu uzbrukums, kas ir tēmēta tieši uz turisma industriju. Turisms ir būtiskākais Tunisijas eh, ieņēmuma avots, un eh, tas eh, stipri ietekmē arī Tunisijas tirzniecības saiknes. Piemēram, tolerance un mērenums, bērnu tiesības, cilvēku tiesības, bērnu un jauniešu tiesības, demokrātija. tas viss būtu pilsoniskās eh, sabiedrības eh, pamatā. Tunisijai ir nepieciešama ekonomikas daudzveidošana, un tas arī parādās šajā attīstības plānā samazināt atšķirības starp dažādiem Tunisijas reģioniem, īpaši zemes iekšienē. Arī dabas resursu ilgspējīga pārvaldīšana. Un noteikti jūsu plānu atbalstīs arī starptautiskie mikrofinansējuma instrumenti. Pirms dod vārdu jums. Es eh, vēlētos eh, šīs komitejas vārdā izteikt mūsu pilnu atbalstu Tunisijai. Eiropas parlaments ir gatavs jums palīdzēt eh, demokrātijas un konsolidācijas procesos. Un vēl bez tam ārlietu komitejas delegācija dosies uz Tunisiju 6. un 7. janvārī. Ministra kungs, desmit minūtes jums, vai desmit minūtēm pietiks? Lūdzu. Thank you very much. I... Paldies. Paldies. Eh, Tātad šeit piedalās Tunisijas parlamenta eh, deputāti un mums, eh, es runāšu franču valodā, ja jūs man ļausiet. Oh, suis, uh... Labdien, patiesi esmu ļoti priecīgs uzstāties šeit Es gribētu teikt paldies par uh, interesi, kādu jūs parādāt mūsu valstī, Tunisijai. Jūs zinat, ka mēs nekad neaizmirsīsim 17. janvārī 2011. gadā, trīs dienas pēc uh, prezidenta beigšanas, jūs uh, plenārsēdes atvēršanas sēdē mm, runājot par Tunisiju. Šajā dienā jūs slavēja Tunisijas tautas uh, drosmi un uh, paudāt jūsu atbalstu uh, Tunisie demokrātijas ceļā. Jūs uh, to paziņojāt, jūs uh, esat viesojušies uh, pārējais laikā Tunisijā, lai uzraudzītu un arī kontrolētu to, kas notiek vēlēšana laikā. Esat runājuši arī bieži ar valdību, tāpat arī valdības vadītāju nesen, un tikušies arī ar Tunisijas deputātiem. Daži no viņiem ir šeit zālē. Uh, Tas parāda to, ka vēlme palīdzēt Tunisijai ir ilgtermiņā skatāma. Eiropa ir um, piedzīvojusi dažādu valstu pārēju un zina, ka tas reti, kad notiek ļoti vienkārši. Kur tad mēs esam Tunisijā pašlaik? Pirmais um, pārējais periods ar um, veidoto um, Nacionālo asambleju sākās 2013. gadā un tagad ir beidzies. Uh, 2014. gadā, gadā pieņemot konstitūciju un arī gada noslēgumā ievēlot asamblēju uz pieciem gadiem un prezidentu arī uz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka politiskās stabilitātes līmenis ir savā ziņā sasniegts. Mēs varējām rast sabalansētu situāciju, kurā visas, so, visas sabiedrības slāņi uh, Uh, grib dzīvot kopā, bet ar katru krīzi atšķirības atkal parādās. Un uh, arī šis izaicinājums, uh, tā ir drošība. Atentāti, kādus piedzīvojam šogad, katreiz ir izraisījuši krīzes un izmaiņas, kuras būtu labāk bijis apiet. Paldies par jūsu līdzjūtības vārdiem, diemžēl. Arī es Uh, Paldīšu jums līdzjūtību no Tunisijas valdības par to, kas notika Eiropā un it īpaši Parīzē. Ja paraugamies to, kas notika pēdējos trīs gados Turcijā, Libānā, Eiropā, Tunisijā, tas diemžēl parāda to, ka mēs visi saskaramies ar riskiem un izaicinājumiem, kas ir uh, ļoti nozīmīgi, kas uh, ir terorisms. Mums jācīnās pret to kopā pēdējo četru gadu laikā daudz ko esam sasnieguši, brīvību, runas brīvību. Daži runā, pat domā par to, ka mēs esam nu pārlieku tādā devīgā situācijā. Bet mēs to akceptējam un esam lepni par to. Mums tagad jādodas tālāk. Ka Tālāk mūsu iedzīvotāji paliek nepacietīgi attiecībā uz sociālajiem un ekonomiskiem jautājumiem. Tādēļ mūsu valdība pieņēma lēmumu koncentrēt mūsu centienus uz reformām, kas ir sociālas un ekonomiskas dabas, it īpaši programmu nākamo piecu gadu laikā, lai radītu ietvaru. Mēs sākām uh, strādāt ar. Uh, Mm, rīcības plānu, par to runāšu, un šo plānu mēs detalizēti pildīsim nākamo piecu gadu laikā, īstenojot reformas, vadlīnijas un strateģiskos projektus 2016. un 2020. gadam. To mm, definēsim valdībā februārī, prezentēsim martā, aprīlī parlamentā un. Uh, konferences starptautiskas notiks 2.3. jūnijā. Ceram, ka starptautiskā sabiedrība mūs atbalstīs, lai mums būtu līdzekļi, lai šo plānu īstenot. Tagad jāatļausiet. Sākšu uzreiz ar sesto slīdni. Mēs uh, esam, nē, es atvainojos piekto, nu piekto mums nav tas pats variants, tātad iepriekšējo, jo šī uh, diagnosticējošā uh, slaidīta parāda attīstīt 4% pieaugums no 4. līdz 10. gadam. Tas liekas ir diezgan daudz, un tas tā arī ir, bet šī izaugsme nebija iekļaujoša Uh, pieaugums nabadzībai 2% tajā pašā periodā, un līdz ar to revolūcijas um, beigās um, bezdarba līmenis pieaugsts un tāpat valsts sadalīta. Ziemeļi un austrumi uh, diezgan uh, attīstīti, un dienvidu un rietumu stipri mazāk attīstīti. Un tas raksturo arī to, ka nu, revolūcija izcēlās valsts vidū un dienvidos. Uh, bet atšķirība ir diezgan liela, un to raksturē arī e, bezdarbnieku skaits, augstskolas beidzēju bezdarbnieku skaits. Tas, zināmā mērā, ir e, izglītības sistēmas e, neveiksmes pierādījums. Dažreiz pat 30% ir šis skaitlis. Tāpat arī investīcijas. 8% no NKI ir publiskās investīcijas līdz 2000. gadam, Un tad um, tika pieņemts lēmums samazināt uh, NKI. Benali uh, izdarīja daudz uh, ne uh, veiksmīgs lēmums, taču um, parāda līmenis bija tikai 35 pēc Benali. Tātad, lai uh, ziemeļu un dienvedu uh, reģionus savienotu ar uh, piekrasti, tika veikts, uh, tātad samazināt uh, investīcijas valsts sektorā nebija veiksmīgs. Uh, Un situācija nebija stabila, un privātās investīcijas arī samazinājās Tunisijas un ārvalstu pilsēņu veiktās Tunisijā. Valsts investīcijas ir 40%, nu pietiekam augsts investīcija līmenis, privātās tunisiešu investīcijas ir 45% un 50% tieši ārzemju investīciju uh, skaitļi, tas ir pārāk maz. Reģionālā attīstība, to um, raksturo šī, uh, šis ietvers, jūs redzat, ka rietumu un dienvidi ir daudz mazāk attīstīti nekā piekrast. Institucionālais ietvers uh, šeit uh, attīstās paralēlā tirdzniecība. Nu, diemžēl ir uh, pirms uh, revolūcijas situācijas attīstība bija ļoti problemātiska. Par sociālo politiku runājot, ir pietiekami liela vidusslāņa kārta Tunisijā, taču, diemžēl, šī vidusšķīra ir kļūst aizvien nabadzīgāka, neskatoties uz to, ka 20% no NKI uh, un pārvedumiem ir šajā tiešā publiskajā jomā, un valsts arī maksā dažādas atbalstus. Pēdējos piecus gadus šie iedzīvotāji ir daudz cietuši. Nu, mēs pieņemam lēmumu, lai kāda būtu valdība. Ja ir uh, revolūcija, tad tas nozīmē, ka bija sociālā nevienlīdzība. Un to atrisina uh, situācijas uh, uzlabojot darbnieku. Uh, tiesības, un tāpat arī tā izaugsme, kāda ir bijuši pēc, pēdējo pieci gadu laikā par 5% vidēji, to nodrošina um, patēriņš un valsts investīcijas pietiekami e, lielas. Ekonomiskais modelis bija saistīts ar piekrasts attīstību un tikai. Un līdz ar to vides aspekti um, bija aktuāli pārapdzīvotība ļoti eh, liels investīcijas, piemēram, ķīmijas, tāpat kas Faks un Gebas reģionos. Un tas rada šo, šo eh, aizu iekšpusē. Arī vides, un, um, vides aspekti eh, un nelabvēlīga situācija uz to mums jākoncentrē mūsu uzmanību nākotnē. Mums ir ļoti spēcīgas saiknes ar Eiropu, bet uh, ekonomika pēc 96. gada līmeni nav diversificēta par tirgus attīstību. Nu, piemēram, eiro um, ieviešanas uh, gadījumā 76% tirdzniecības tiek veikts tikai četrām ES valstīm. Tagad nākamais jautājums par nākotni runājot. <clears throat> Mēs gribam veidot uh, ļoti aktīvu nākotni, bet arī kontekstā. Tātad konstitūcija ir noteikusi principus, to vēl veido. Parlaments ir nobalsojis pēdējo nedēļu laikā par maģistratūru un konstitucionālo tiesu. Šis trešais valsts pīlārs tiek veidots. Mums ir noteikti institūti, kas ir nozīmīgi. Nu, piemēram, cīņa pret korupciju, apdrošināšanas jautājums nākamām paudzēm un tā tālāk. Arī pie šī jautājuma strādāsim nākamo gadu laikā. Mēs visdrīzāk varēsim sociālo drošību nodrošināt un nodrošināt klimatu sociālajiem dialogam. Diemžēl mēs aizvien esam konfrontācijā starp sociālajiem partneriem, pat arī ar valdības uh, locekļiem nav vienmēr viegli viedoties, neskatoties uz to, ka partneri ir, partneriem ir iespēja strādāt mm, ietvarā eh, un veidot nacionālo dialogu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Bet, eh, ja mēs runājam par sociālo dialogu uzņēmumos, tad ļoti daudz, kas vēl jāpadara nākamo gadu laikā. Nu, tāpat mēs esam noteikuši arī strateģiskos mērķus valstī un privātais sektors, kam ir ļoti nozīmīga loma, kā izaugsmas dzinējspēkam. Sociālā ekonomika ir solidāra, un tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir lielas ambīcijas šajā ietvarā. Mēs gribam veidot attiecības ar pilsonisko attiecību, lai nākamo gadu laikā tam būtu vēl lielāka a, loma. 13. 14. slaids par nākotnes plāniem. Nu tā tad mēs strādāsim ar dažādajām partijām, kas atbalsta koalīciju. Piecas nozīmīgas asis. Pirmkārt, jākoncentrē uzmanību uz labu pārvaldību un informācija tā ir sākus darbu pirms diviem, trim gadiem, tagad ir jāturpina darbs. Piecpadsmitā slaidīta kopējās a, reformas jūs šeit redzat, a, kādas ir a, ekonomiskajam sektoram, a, banku sektoru jāpārveido. Tāpat a, pieņems. A, banku likumu, nodokļu likumdošana tiek mainīta. Mēs virsamies uz priekšu, tāpat arī reforma muitas, muitai, lai cīnītos pret paralēliem tirgiem. Muitas noteikumi tiks vienkāršoti un muitas likums arī uh, lai uh, varētu ne tikai ar represijām, bet arī ar uh, tādu tā kā cukurmaizi un ne tikai pātagu reglamentēt šo tirgu. Par to tiks diskutēts uh, nākamo dienu laikā, lai šis uh, tirgus tiktu labāk uh, reglamentēts, lai palīdzētu administ, uh, investētājiem uh, un iedrošinātu privātās investīcijas Arī izglītības jomā ir reformas plānotas pamat izglītībā, profesionālajā un augstākajā izglītībā. 15 pēdējo gadu laikā situācija ir eh, negatīvi attīstījusies, mums ir nepieciešams atbalsts, mums ir arī ES atbalsts, esam ļoti ambiciozi un gribam reformēt mūsu izglītības is, uh, eh, uh, eh, sistēmu. Tāpat arī veselības aizsardzības sistēma ir nonākusi pie uh, robežvērtēm, tā ir jāremo, jāreformē. Uh, Tātad katrs departaments, katrs sektors prezentēs uh, reformu plānu un tiks atbalstīts. Nu, protams, ka ir jābūt arī uh, caurskatāmiem, pilsoniskai sabiedrībai jādod iespēju kontrolēt situāciju un ļoti lielu nozīmi piešķiram vietējām vēlēšanām. Mē, lai būtu tuvāk pilsoņiem un uh, lai būtu skaidrāka lēmuma pieņemšana. Tagad par ekonomiku. Uh, Tunisijas ekonomika vērtē kā uh, tādu, kurā ir zemas algas. Uh, mēs gribam uh, mainīt situāciju, izmantot mūsu geogrāfisko uh, pozīciju, attīstīt rūpniecību. Konkrēta auto uh, ražošanas rūpniecība mēs esam viena no uh, lielākajām eksportētāju valstīm dažās auto rūpniecības nišās. Tāpat arī sākam mūsu darbu lidmašīnu ražošanā un aizvien vairāk patentu tiek iesniegts farmaceitiskajā mm, rūpniecībā. Tātad ir tehnoloģiskie pakalpojumi piemēram, programmatūras uh, un procesa operētāju sistēmu sektorā. Veidojam ļoti tādu skaidru mm, līdera pozīciju. Mēs esam tuvu Eiropas tirgiem un varam būt arī tilts uz Āfrikas uh, tirgu, kam ir li ļoti liels uh, potenciāls un resurs Tunisijā ir. Tātad, lai mēs uh, Um, attīstītos, mums ir jāmaina uh, situācija, kas ir um, bijusi aizkavēta investīcijās, uh, infrastruktūrā, un ir jāveido gan valsts, gan uh, privāto investīciju programmas. Nākamā slaidīte - cilvēku resursu attīstība un sociālā iekļaušana. Pat labam Tunisijā, kā jūs zinat, ir ļoti liels darbs. Mēs vēlamies spēcināt sieviešu situāciju, 28% ievēloto sieviešu pieaugums par desmit gadiem. Līdz 2020. gadam 35% būtu sasniedzams. Tāpat arī iedzīvotāju novecošana un līdz ar to, nu, teiksim, sieviešu iesaista varētu sabalansēt situāciju un mainīt to pozitīvi. Mēs saskaramies ar uh, iedzīvotāju novecošanas uh, fenomenu. Mums ir arī ambiciozas uh, programmas, uh, nu, piemēram, Pēc tirdzniecības turisms ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī ļoti nozīmīgi ir naudas pārvadumi kas, no tunisiešiem, kas strādā citās valstīs un arī Eiropā. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Nākamais - kultūra, kultūras dimensija nav pietiekami pārstāvēta izglītībā, vēlamies to mainīt, un daudz vairāk jārunā par Tunisijas uh, vēsturi, cilvēces vēsturi, tūkstošgadīgi, un mums ir jāizmanto šie faktori, lai piedāvātu, piemēram, arheoloģisko izrakumu un citu um, ļoti interesantu uh, objektu apmeklēšanu. Tāpat mums ir jāizglīto iedzīvotāji attiecībā uz sportu un kultūru. Sociālais dialogs ir mūsu izaicinājums. Uh, Eiropa mums ir ļoti palīdzējusi, mums ir jāmaina sociālā dialoga filozofija. Esam pārāk daudz spēka situācijās starp parotbiedrībām un darbdevējiem. Mums ir jāmaina šī kultūra, iesaistoša kultūra, iesaistot darbņēmējus ekonomiskajā sistēmā plašākā šī jēdziena izpratnē vēl divas a, nākamās asis, runāt par reģioniem. Jākonstatē, ka valsts ir daudz uh, investējusi sociālajos uh, uh, jautājumos. Uh, ūdens apgāde, elektroapgāde, izglītība, veselības aizsardzība. Bet privātie investori nav sekojuši valsts investīcijām. Kādēļ? Nu, pēc pētījumiem redzam, ka nav pietiekami daudz infrastruktūras, kas šos reģionus uh, savieno ar piekrasti. Nu, ļoti daudz, kas jāimportē. Mēs esam neliela valsts, un lai privāti investori būtu uh, ieinteresēti šajos reģionos uh, investēt, uh, viņiem jādod iespēju ātri nokļūt pie um, ostām. Tā tad jātīsta gan dzelzceļš, gan autostrādes, savienojot austrums un dienvidus. Tāpat arī jāveicina investīcijas tieši šajos reģionos. Un noslēdzošais punkts ļoti nozīmīgs. Tā ir zaļā ekonomika. Jā, mēs varam nākamo slaidnīti skatīties. Tātad zaļā ekonomika būs attīstības pīlārs, nākotnes strateģiskajam attīstības plānam. Jūs zinām, ka mums ir maz ūdens resursu un mums ir daudz problēmu risinot šo jautājumu. Uh, Um, nozīmīga as mūsu darbībai ir strādājot ar ūdens atsāļošanas jautājumiem piekrastē. Mums nav pietiekam daudz ūdens. Mums jāspēj ekonomizēt mūsu ūdens resursus, uh, lai ūdens no ziemeļiem varētu tikt transportēts uz dienvidiem un jāoptimizē izmantojums Attiecībā uz enerģijas jautājumiem esam iekavējuši ar atjaunīgo tikai 3% eh, elektroenerģijas tirgu tiek eh, ražot no atjaunīgiem nesējiem, līdz 12% tas mainīsies līdz 2020. gadam. Uh, Un šeit mēs strādāsim daudz ar publiskajiem partneriem attiecībā uz atjaunīgiem energonesējiem. Tāpat esam ļoti iekavējušies atkritumu saimniecībā, biomas izmantošanā, tie ambiciozi projekti attiecībā uz atkritumu izmantošanu un tāpat arī ūdens saimniecību, ūdens izmantošanu jūra, mm, tuksneši ar šiem jautājumiem, vidas jautājumiem ir jāstrādā, mums ir nepieciešams programmas, lai varētu um, izmantot šos ekoloģiskos uh, fenomenus. Un pēdējais. Kāda tad ir 2016. 20. gada izaugsmes prognoze? Mums, protams, ir uh, riska faktori, bet tajā pašā laikā pragmatiski strādāsim, lai būtu ambiciozi plāni labākajam gadījumam investīciju aktivizācija, ekonomikas aktivizācija, veicot reformas, lai varētu veiksmīgāk ar šo plānu strādāt. 2016. 17. gads, 15. gadu beidzam 0,05% izaugsme. Nu, mūs atcita tiešām tas, kas um, notika drošības jautājumos, 2,5% 16. gadā mūsu ambīcija 17. gadā vēl vairāk un pātrināšanās pēc 18. gada šo plānu varēs tikai uh, īstenot, ja investīcijas atgriezīsies gan valsts sektorā, gan arī sekojot privātajiem investoriem. Mēs uh, tagad liberalizējam uh, sadalījumu sektoru, gribam lielāku konkurenci. Uh, lai samazinātu arī inflāciju. Nu, tas ir redzējums, kādu mēs tagad redzam. Izveidojām divus scenārijus attīstībai, nu, pamatgadījums, kas atbilst dažiem rikta faktoriem un mūsu kapacitātei finansēt šo plānu. Fin e, finansējuma kapacitātes nav bezgalīgas, diemžēl. Uh, Un um, nākamais, ja būs kapacitāte, ja būs uh, realizācijas iespējas, tad būs labākais gadījums, un tas būs vairāk atbilstoši tiem skaitļiem, ko jūs redzat šeit šajā slaidnēs. Paldies! Uh, uh, thank you. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Pancērī kungam, kurš ir delegācijas vadītājs ar Magreb valstīm. Grazie. Paldies! Priekšsādātāja kungs, sveicu visus. Paldies ministra kungam par to, ka viņš ieradās. Man praktiski vairs nekas atsevišķi nav jāstāsta. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu liela interese demokrātiskajā pārejas procesā Tunisijā, vainagojot to ar pozitīvu attīstību. Gribu tikai uzsvērt uh, to, ka kopā ar jums veidojam nopietnu finanšu un ekonomisko pienesumu, lai šī, arī šīs tirdzniecības attīstības ar Eiropas Savienību uh, attīstītos veiksmīgi. Mēs mēģinam Eiropas uh, parlamenta deputātus pārliecināt atbalstīt, piemēram, olīveļas ražošanu. Ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešamas izmaiņas politikā, ekonomikā un kultūras dzīvē. Mēs aizvien to esam uh, uzsvēruši. Vienīgā prioritāte, uh, kāda ir, tā ir aktīva darbība Tunisijā. Vēl divas tādas atsevišķas domas. Mums ir um, bāžas par um, ekonomikas un pakalpojumu sektoriem. Nu, piemēram, zivsaimniecība. Šeit šis vektors vēl nav konkurētspējīgs. Tādēļ gribu uzvē, uzsvērt to, ka, kā jūs jau rādījāt šeit slaidos, dažas Ekonomiskās situā, um, reformas ir ļoti nozīmīgas un um, ir nepieciešama ekonomikas ātrāka attīstība. Tas ir nozīmīgi ne tikai jums, bet arī ES. Un otrs aspekts, ko gribēju uzsvērt par finanšu palīdzību, šeit ir nepieciešams precizēt prioritātes, kurās jomās tiks uh, investēts. Nu, nevar uh, pēc tāda leikānas principa visam dot naudu. Mums ir nepieciešama ātra attīstība Tunisijā, tas ir skaidrs. Un tāpat arī mm, ļoti nozīmīgs ir jautājums, ko jūs arī pieminējāt, decentralizācijas jautājums. Mums ir nepieciešama reformu vēlme, ne tikai tāda reforma, kas ir viena no parastajām, bet gan tāda, kas novadīs pie pastāvīgas izaugsmas. Uh, Tas ir jautājums, ar kuru uh, Tunisija vilgi ir izsīt, īpaši uh, lauku uh, reģionu. Jūs arī teicāt, uh, parlamentārā mm, asamblēja ES Tunisija tiek veidota. Tam mēs uh, arī lielu vērtību pievēršam. Es domāju, ka tas ir jautājums ne tikai parlamentu sadarbībai, bet arī konkrēti uh, darbam, ko veiks abi parlamentu šo pārējais procesu. Uh, atbalstīs un pārbaudīs, cik tālu reformas ir pavirsījušās uz priekšu. Uh, Paldies. Tagad AFET referents par Eiropas Savienības attiecībām ar Tunisiju konkrētajā reģionālajā kontekstā. Kas tāldo, kungs? Paldies, priekšstādā kungs, ka dod man vārdu. Tas tiešām ir liels uh, gods šodien uh, ministru Ibrahim uzņemt Es paldīšu domas par šo plānu, ar kuru viņš mūs iepazīstināja. Esam jau iepazinušies ar šo ļoti ambiciozo un spēcīgo plānu ar plašām perspektīvām. Es vajadzētu noteikti izmantot šīs iespējas. Šo pārejas procesu jau atbalstām ilgu laiku Tunisijā. Esmu iepriecināts par to, ka Mūsu sadarbības ietvaros arī ir nosprauktas um, perspektīvas un būs novērotāju um, um, misija, vērojot reģionālas vēlēšanas. Tā ir iespēja apvienot visu Tunisiju. Tunisijā ir tāda reģiona, kas ir atpalikuši, bet tos var savienot ar uh, valsti. Un varbūt veiksmīgi reforma procesā. Uh, administrācija un pārvaldība ir nozīmīga. Mums ir jābūt uh, redzamiem, uh, mums jābūt klāt un jāveic uh, visiem kopā labs darbs. Jāveic ātri reformas, jo laika faktors ir ļoti nozīmīgs. Tunisija, var būt piemērs Ziemeļāfrikai un visiem tuvējiem austrumiem, taču daudz faktori ir pret to, nu mēs visu to apzināmies. Tādēļ steidzami jāveicina parlamentārā demokrātija, it īpaši tie mehānismi un tie institūciju loki, kas palīdz deputātiem strādāt, jo šeit ir nepieciešama ātrāka attīstība un spēcīgāks reforma process. Jūs pieminējāt dažādus sek nozīmīgus sektors, kas ir jātīst un infrastruktūra, tāpat arī diversificēta ekonomika. Šeit pilnībā jums piekrītu, mēs nedrīkstam attīstīt tikai vienu, divus sektors Tunisijā. Šeit ir nepieciešama harmoniska ekonomikas attīstība, šāda tā būs pretoties spējīgāka, ja būs kādas krīzes. Un otrkārt, kopā ar kolēģu pienesumiem, kas ir ēnu referenti šajā jautājumā, es ceru, ka būs specifisks investīciju fonds izveidots, ko ES finansēs, lai uh, finansētu horizontālos attīstības projektus, lai mums būtu, nu, teiksim, tāds taustāms mūsu partnerības piemērs, lai mēs parādītu pie, pilsēņiem, ka tā nav tikai tirdzniecības partnerība, bet ka cilvēktiesības ir galvenais jautājums un sadarbības starp cilvēkiem. Tunisijai ir strateģiski nozīmīga vērtība, Un tas ir kas vairāk nekā valsts lielums, arī demokrātiskā ziņā. Ārlietu komitejā mēs to apzināmies aizvien vairāk. Tāpat mēs zinām, ka ja mēs runājam par partnerības jautājumiem, tas nedrīkst tikt skatīts kā kaut kas otrreizējs, salīdzinot ar austrumu partnerību. No jūsu drošības un attīstības ir atkarīga arī mūsu drošība. Tādēļ sadarbība ir ļoti nozīmīga, un es domāju, ka mūsu uh, komitejā viedoklis ir um, tāds, ka mēs vēlamies turpināt darbu ar parlamentāro sadarbības asambleju. Tā sāks darboties nākamajā gadā, un mēs ceram, ka varēsim uh, izveidot uh, solīdu politisku bāzes, kuras attīstīties mēs esam partneri, pār, atbalstam šīs tiesības. Vides jūrai jākļūst par kultūras šūpuli, nevis par aizu starppusēm. Ir noteikti ekstrēmista retorika, kas vēlas mūs nošķirt, mēs atklāti uzstāsimies un atklāti uzņemsim arī jūsu domas. Yes. Paldies, Fisas kungs. Paldies, priekšstādā kungs, paldies, ministra kungs, tārgie kolēģi, parlamentārieši no Tunisijas. Es arī esmu šajā jauktajā parlamentārajā komisijā, kas sadarbojas ar Tunisiju, un gribētu teikt, ka manā skatījumā Tunisija ir visdrīzāk vidusjūras otras puses Vienīgā īstā demokrātija, mm, skatoties uz visām arābu valstīm un citām valstīm šajā reģionā. Es domāju, ka tieši tādēļ mūsu skatījumā tas ir labs piemērs, un citiem savukārt tas ir ļoti slikts piemērs, piemēram, Islāma valstī, kas nozīmē, ka to, ko nevajadzētu darīt, Arābu valsts varētu būt attīstīties īstenas demokrātijas apstākļos, un manuprāt, uh, Tas ir arī iemesls, kādēļ jūs cietāt no atentātiem. Es domāju, ka šeit ir patiesa problēma, jo būs tāda spēka, kas mēģinās novērst, eh, darīt visu to, par ko jūs stāstījāt. Tas ļoti labs stāstījums, visi šie attīstības plāni attiecībā uz Tunisiju. Jūs ļoti skaidri teicāt, un jums ir patiesi iemesls runāt par panākumiem Ir, zinām, vidusšķira Tunisijā, nu varbūt pēdējā laikā palikusi nabadzīgāka, tāpat arī sieviešu loma ir nozīmīga. Un vēlme virzīties uz priekšu. Tā nav pārāk liela pilsēta. Mēs tiešām vēlamies, lai tā veiksmīgi attīstītos. Es domāju, ka ir jautājumi, kurus gribētu jums uzdot. No vienas puses ir šis jaunais brīvās tirdzniecības un sadarbības uh, līgums ar Tunisiju. Es strādāju Inta komitejā un gribētu zināt, ko jūs sagaidat no šīs brīvās tirdzniecības līguma. Manuprāt, ir nepieciešams investīcijas, iesaistīties. Mūsu skatījumā tas ir nozīmīgi, lai Tunisija veiksmīgi darbotos. Es pat gribētu teikt, ir nepieciešams maršala plāns, lai palīdzētu Tunisijai no Eiropas puses. Un um, nākamais ir Lībijas jautājums. Tā nav liela valsts. Jums ir kaimiņš, kas ir nu, tāds ļoti sarežģīts ar migrācijas lielām problēmām un kas var destabilizēt visus šos projektus, kādi jums ir. Tā tad var jums droši teikt, ka no Eiropas parlamenta un manas. Uh, uh, politiskās grupas iedzīvotājs pārstāvjiem gribam jums uh, palīdzēt arī interkomitei. Bet redzu, ka ir šīs pretrunas un gribētu uzzināt jūsu viedokli par šiem šiem jautājumiem. Uh, thank you, Ms. Paldies, Kauskungs. Merci aussi, Tomašas kundze. Paldies, ministra kungs, ka esat šeit. Man atkal ir prieks jūs sveikt un uh, godātie parlamenta kolēģi no Tunisijas parlamenta, un uh, šajās dienās jūs uh, saņemsiet Nobela prēmiju par uh, to piemēru, kādu mums visiem rāda Tunisija. Jūs esat bijuši ļoti izturīgi, un jums ir strateģiska vīzija, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un garantētu demokrātiju. Mani tiešām iespaidoja uh, šī diagnostika un rīcības plāns, ko jūs prezentējāt, bet, kā jau tikko teica Fisas kungs, jūs esat ļoti sarežģītā situācijā, jo Lībijas jautājums, manuprāt, nav tikai tāds, kas saistīts ar Lībiju, bet tas ir arī saistīts ar ES, eh, jo tur ir jārunā par to, ko Eiropa nav izdarījusi pēc Kadāfija krišanas, kas tai bija jādara. Un eh, tur ir arī zināms sēks attiecībā uz mums, eh, jo eh, Tunisija ir tāds kā izmēģinājuma lauciņš tam, kas eh, sagaida arī Eiropu. Un tas jau dramatiskā veidā ir skāris Tunisiju. Tātad tas ir Eiropas jautājums, un jautājums no manas puses ir sakojošs. Jūs minējāt to, cik svarīgi ir uh, nodrošināt iespējas jauniešiem, lai cīnītos pret sociālo nevienlīdzību. Nodarbinātība ir ļoti svarīgs jautājums. Jūs minējāt, cik uh, svarīgi ir arī šie transferi no uh, Tunisijas izceļotājiem Eiropā, un kas tad ir ar šo Ie Eiropu, kas nav darījis to, kas bija jāizdara Lībijā, Sīrijā un tā tālāk. un mums ir taupības politika, kas uh, rada lielāku nabadzību, izslēgtību eh, un uh, bezdarbu jauniešiem, arī ieceļotājiem un arī eiropiešiem. Varētu teikt, ka Eiropā mēs strādājam uh, lai dotu uh, teroristiem visus vajadzīgos uh, ieročus, kādu viņiem ir nepieciešama darbībai. Sakiet, vai uh, jūs esat aprēķinājuši, cik šī taupības politikas tiek īstenota Eiropā, kas mums neļauj atgriezties uz izaugsmas ceļa un uz uh, atgriezties pie labklājības un cīnīties par uh, vienlīdzību pie mums. Uh, Un, protams, tas ietekmēs arī jūs, eh, cik lielā mērā tas jūs ietekmē, jo tas ir jāsaka. Eh, Mr. Smith. Mita kungs. Thank you, President. I'll, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es īsi izteikšos. Ministra kungs, Prieks jūs atkal redzēt, mēs Tunisā tikāmies uzreiz pēc jūsu ievērēšanas. Ir tiešām prieks vērot, cik progresīvi jūs esat un cik jūs esat panākuši. Un mūsu komiteja tiešām atbalsta jūsu eh, centienus un jūsu plāni ir ietekmi, iespaidīgi. Mēs visi šeit esam politiķi un jums ir jā aizved mājās kaut kādus uzvarus, ko jūs varat pasniegt saviem dēlētājiem kā progresu. Esmu arī lauksamniecības komitejā un es esmu mūsu grupas ēnu referents par olīveļas priekšlikumu un mēs no mūsu grupas atbalstām komisijas priekšlikumu, kas, manuprāt, radīs eh, lauku reģionos darba vietas arī jūsu valstī, kas uh, radīs progresu, bet uh, konkrētas lietas Tunisijā ko jūs varat norādīt kā veiksmīgus sasniegumus, un uh, Eiropas Savienība arī to ir pierādījusi, un uh, Eh, sarunas notiek un finansējums ir pieejams, bet mēs, kā ārlietu komiteja, ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu, lai jūs varētu parādīt saviem cilvēkiem, saviem iedzīvotājiem, ka uh, demokrātijas atbalstīšana jums kaut ko dod, ka uh, rodas darba vietas, ko mēs varam darīt. Un man patīk šī atsauca uz maršalu plānu. Es, um, uh, neredzu, ka Eiropas puse eh, pietiekami atbalstīt jūs jūsu centienos. Jā, protams, tunisiešiem pašiem ir jāīsteno reformas, bet es domāju, ka Eiropas puse varētu būt drosmīgāk atbalstot jūs. Varbūt jūs varētu mums sniegt konkrētus piemērus, kā mēs, kā politiķi, varētu palīdzēt jums, kā politiķiem. Paldies, Epididievas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Yeah. Es no savas puses gribētu sirsnīgi sveikt šeit ministru kungu un uzdot viņam vienu jautājumu. Es gribētu uzzināt, kādu atbalstu jūs uh, esat prasījuši no Eiropas Savienības, piemēram, olīveļas jomā. Jau tika teikts, ka Eiropas komisija ir izstrādājusi, jeb izstrādā priekšlikumu uh, attiecībā uz uh, importēto, e, Eiropas Savienībā importēto olīveļu, ka tur vajadzētu uzlikt uh, kvotas zināmas un arī augstākas muitas nodevas. 35 miljonu tonu nākot no Tunisijas, un tas skar tieši arī Grieķiju, jo Grieķija ir liels olīveļas ražotājs. Un šis Eiropas komisijas priekšlikums, uh, ko komisija ir pieteikusi, uh, Ja šis uh, priekšlikums tiešām tiks izstrādāts un uh, prezentēts, tad uh, es gribētu pajautāt, kā tas psiholoģiski ietekmēs tirgu. Tas olīveļas cenas no Grieķijas stipri pazeminās, jau tagad redzam šādu attīstību, un ir vairāk kā 20 tūkstoši 000 ģimeņu, uh, kas darbojas šajā jomā Grieķijā, un tā ir svarīga Grieķijas tautas saimniecības nozara, kas jau tā ir uh, smagi cietusi uh, memoranda drastisko noteikumu dēļ. Tātad no mūsu puses, no Grieķijas puses, būs ļoti sarežģīti, ja Eiropas Savienības ārpolitikas kontekstā tiks pieņemti pasākumi jomās, kuras uh, novedīs pie negodīgas konkurences attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Es labprāt uzklausītu jūsu pozīciju. Paldies, un tam bezbeidzot Kanakungs. Thank you, uh, minister, can I also... Paldies, ministra kungs. Gribētu arī jūs sveikt šeit, uh, un paldies, ka jūs uh, prezentējāt savu attīstības plānu. Uh, Virkne manu kolēģu jau pauda atbalstu un ka mēs vēlamies redzēt veiksmīgu Tunisiju un ka ir nepieciešams investīcijas. Es gribētu tikai pieskarties vienam punktam, kas mani pārsteidza. Esmu vairāk kārt apmeklējis Tunisiju un labprāt to darīšu atkal. Un kas tad man pārsteidza? Mēs dzirdējām par, dzirdam par arābu pavasari. Uh, par arābu ziemu. Tie ir eh, dažādi veidi, kā skatīt šīs grūtības, un arī jūsu valsts eh, saņems Nobel balvu. Un eh, man tas tiešām ļoti simpatizēja, kādas bija jūsu vēlēšanas un ka bija rezultāts, un tad um, bija vēl viens vēlēšanas, un uh, šis cikls tā kā turpinās, apsveic jūs ar uzvaru vēlēšanās, bet tas arī tas bija kas man iedvesmoja. Proti visas grūtības un problēmas, ko mēs eh, redzam, cilvēki runā par eh, Arābu valstīs pastāvošo demokrātijas deficītu. Un šajā izpratnē man eh, likās, ka ļoti svarīgi ir tas, kas notiek un kā jūs šo situāciju pārvaldāt, gan valdību, gan opozīciju, un jūs par to ir jāpas, jāpasveic, jo tā ietekme, ko jūs darāt, ir milzīga. Mēs visi redzam, ka uh, kādas ciešanas Daesh sagādāja visai pasaulē. Un uh, musulmaņu pasauli cieši visvairāk. Viņi dien dienā saskars ar to, kas notika Parīzē, par ko visi runā. Un uh, vē, labākais veids, kā viņiem atņemt argumentus, ir uh, šī ideja, ka stabilitāte un demokrātija ir abas, vienas medaļas divas puses, un diktatūra un eh, nestabilitāte ir citas medaļas abas puses, un mums ir ļoti skaidri jāuzsver un jāparāda, ka jūs esat veiksmīgi un kas, ka tas stiprina visu šo reģionu. Paldies jums, veiksmi turpmāk! Paldies, tagad atkal vārds jums, ministra kungs, ja jūs lūdzu eh, varētu atbildēt uz komentāriem. Merci! Paldies! Gribu teikt paldies visiem, kas uzstājās par atbalstu, ko jūs paudāt. Šim izveidas procesam, atbalsta procesam demokrātijai, jā, protams, decentralizācija sākš ar šo punktu, kas tika pieminēts, ir ļoti nozīmīgās šodien. Jums uh, jāzina, jo jūs um, ļoti uzmanīgi raugaties uz to, kas notiek Tunisijā, ir um, problēma. Es gribētu teikt iedzīvotājiem par to, cik tālu process tiek uh, politiski akceptēts un kā tiek akceptēts politiskās uh, partijas, jo ir vilšanās, jo tad, kad sākām demaršu, tā tad no augšas uz leju veidējām asamblēju konstitūciju, institūcijas iedzīvotāji bija nepacietīgi. Un decentralizācijas process ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo, lai šī demokrātiskā kultūra iesakņotos un municipālās, respektīvi pašvaldību vēlēšanas, ceram, tās uh, 2016. gada beigās eh, vai vēlākais 2017. Eh, gada sākumā veikt, lai nu patiesi tāda ikdienas dzīve veidotos eh, un būtu saiknes starp politisko un pilsoņu dzīvi. Protams, ka zinot arī to, ka process ir būtiski pavirzījies uz priekšu, arī diskusijas ir atklātas partija ietvaros tagad. Un tās konkretizēsies arī asamblējā. Un tas ir tāds tā kā etaps, jūs zinat, ka visas valsts ir gājušas tam cauri, veidojot decentralizāciju, un tā ir nepieciešams laiks, taču mums jau ir dekoncentrācija Tunisijā attiecībā uz reģiona veidošanu un um, pašvaldību padomēm, kas uh, tika ievēlēts vēl pat pirms revolūcijas. Un šeit, nu, teiksim, mēs sāksim ar pašvaldību vēlēšanām un tad reģionālām vēlēšanām Un tad ir netiešās vēlēšanās, būs 16 vai 17 distrikti, aptuveni pusotru miljonu iedzīvotājus, un tad veidosim šo decentralizēto sistēmu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir dažādas programmas ar ES, lai mums atbalstītu šajos soļos, un redzam arī, ka ir valsts, kas ir sākusi šos procesus un veiksmīgi strādājusi šajā laikā. Lietas attīstās diezgan labi šajā ietvarā. Tagad par brīvās tirdzniecības uh, apmaiņas līgumu un sarunu atvēršanu. Mēs esam sākuši, sākuši nulles līmeni, pirmā apmaiņas sēdi. Jūs zinu, ka ir jau tāda vielošanās kopš 98. gada par rūpniecību. Un tagad tā, tās bilance daudzkārt runā par kritiskām balsīm. Tas arī ir labi, jo tas ir pierādījums tam, kā mūsu demokrātija ir spēcīga. Tātad globālā ziņā tas ļauj attīstīties spēcīgai rūpniecībai, salīdzinot ar valsts lielumu, jo tāda kompensācijas sistēma ir izstrādāta. Mēs varam uh, a, Eiropas automašīnas importēt tikai tad, ja a, a, mašīnu a, ražotājs a, pusi ražo a, Tunisijā, kas nozīmē, ka lielie autoražotāji investē Tunisijā un tas attīsta vietējo privāto rūpniecību šajā jomā. Tātad mūsu uh, cerības šajās diskusijās, un es domāju, ka mēs varētu veiksmīgi to darīt, ka mēs no nu, apmēram tajā pašā virzienā strādājam pamatsektorās, piemēram, lauksaimniecība, tik mazai valstī, kāda esam mēs salīdzinot ar Eiropas tirgus lielumu, kam varēs atrast tādu um, situāciju, kurā uzvarētāji būs visi. Varēs uh, atvērt mazot Tunisijas tirgu ar kapacitāti attīstīties un uh, radīt pievienoto vērtību lauksaimniecības sektorā un tāda neliela uh, saikna ar olīveļas uh, jautājumu. Olīveļas jautājums šodien, jūs zinat, ka Tunisija uh, eksportē daudz uz Eiropu un eksportē caur Eiropas operatoriem, kas uh, iepako un pārdod. Un ja mēs redzam, ka starptautiskais tirgus ir uh, patēriņa izaugsme, tad mēs nedomājam, ka kvotu atvēršana no Tunisijas puses uz eiro, jo mēs esam pietiekami eiro e, e, integrēti, piemēram, e, Eiropa daudz iepirka Tunisijā, jo bija dažas problēmas ar ražošanu Eiropas valstīs. Mēs drīzāk esam tajā pašā zonā ar. E, produktu, kam ir noteikta vērtība un kas ir nozīmīgs. Tātad pasaules tirgus ir izaugsmas situācijā, tātad tā ir kopēja iespēja. Un es nedomāju, ka šeit ir nepieciešama, nu, tāds, ir tāds patiesa stress attiecībā uz to, kāda būtu ietekme uz vietējiem lokāliem ražotājiem, ja šīs kvotas tiks spāksnēts. Un vēl vairāk runājot par uh, šīm, šo olīveļu um, sasvērt un iepakot Tunisijā, tad tā ir ļoti neliela daļa. Tā ir specifiska klātbūtne Eiropas tirgos un pasaulē. Es domāju, ka šis skatījums eh, drīzāk tam būtu jābūt integrētam, papildinošam, nekā konkurēt, eh, uz konkurences radītam. Mēs eh, pietiekam, nu, teiksim, veiksmīgi raugamies uz šo brīvās tirdzniecības apmaiņas līgumu. Mēs nedomājam, ka tirgus tiks pārpludināts ar Eiropas uh, produktiem, jo vienmēr ir jautājums par šo pirktspēju uh, mājasaimniecībās Tunisijā. Un tas ir tas, kā mēs arī iedrošinam mūsu pilsoņus un uh, strādājošos. Mēs sakam, ka šī atvērtība ir lielāka iespēja Tunisijas ražotājiem Eiropas tirgu nekā risks tikt pārpludinātiem ar Eiropas produktiem tad, kad mēs runājam par mazāk attīstītu valsti un šāda tāda attīstība un atvērtība diskusija ietvarā ir vajadzīga. Tā tad no komerc puses, tirdzniecības puses, pat valsts ietvaros situācija nav pietiekama atvērta. Mēs sākām ar mūsu investīciju kodu, o, o, likt par piemēru, lai attī, aktivitātes būtu atvērts un šī slēgtā vai paralēlā tirdzniecība veidojās tādēļ, ka tirgus ierobežojumi pastāvēja. Mēs vēlamies, lai tā būtu sistēma, ko m, mm, vadīt konkurence. Tātad um, tirgus tiek atvērts un uh, tas arī ir um, diskusiju uh, ietvars. Tātad nulles sākums trešajā trimestrī būs um, vēl konference, lai mēs varētu runāt par pirmo progresu šajās diskusijās. Tagad Lībija. Jā, Lībija patiesi. Tas ir riskus, riska avots. Tas ir pietiekami liels risks kā jūs um, zinat, 2011. gadā 1,2 miljoni bēgļu no Lībijas ieradās no mūsu valstī. Mēs uh, mūsu dienvidu uh, iedzīvotāju reakcija bija ļoti sirsnīga. Viņi uzņēma šīs ģimenes mājās, uh, atbalstīja bēgļus. Un tas tiešām bija tāds liels uh, piemērs, uh, kas tas, kas notika, notika ļoti diskrēti, tā kā tam vajadzētu būt. Ja, būt. Uh, Bet ja būs jauna krīze, un tā ir diemžēl iespējama, tikpat liela vai vēl lielāka Lībijā, Tunisijai varētu nebūt iespēja vienai pašai šo problēmu atrisināt. Mēs patiesi rēķināmies ar to, ka nu, ļoti detalizēti tiks pārskatīt šī situācija, un ar Eiropu kopā mēs sadarbosimies, lai nu, novērst to, kas uh, varētu notikt uh, Lībijā. Mēs ceram, ka Lībija atradīs uh, labu risinājumu ar uh, ANO un uh, Eiropas Savienību un reģionu valstīm. Bet pat ja pārējais tāds krīzes smags scenārijs būtu, tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt. Tunisija mums ir nepieciešams sadarboties. Un mēs gribam saglabāt iespēju un cerību, ka pozitīvi varēsim izkļūt no šī jautājuma. Esam sastādījuši uh, programmu, lai aizstāvētu mūsu robežas, esam pavirsījušies uz priekšu, esam 220 uh, kilometru um, spēcināt, pastā, past, no, nostiprināt robežu izveidojuši un mēģinām darīt visu to, kas ir tehnoloģiski uh, iespējams, lai aizstāvētu mūsu robežas, uh, jo zinām, kas notiek Lībijā. Rīt uh, Lībijai jāatjauno savus, savu attie, attieksmi. Un to sakam investoriem, kas eh, nevēlas lielu risku. Tunisija ir labs ris, eh, laba platforma, lai sagatavotu uh, rekonstrukciju gan Tunisijā, gan Lībijā. Konkrēti piezīme, jā, par um, tiem bieži runājam ar visiem mūsu partneriem vai G7 vai ES valstīm. Mūsu pilsoņi šodien uh, vērties situāciju. Mūsu um, parāds 53% uh, NKI. Um, mēs rēķinām uh, uh, ar, ar, ārvalstu valūtām minus 40% samazinājums turisma uh, tirgu, tekošā konta bilants uh, deficīts vai Tunisija varēs tikpat ambiciozas programmas īstenot un kā mēs spēsim uh, runāt par rezultātiem, ja ir tāds finansējums, jā, protams. Tajā pašā laikā cilvēku gribētu redzēt, nu, maršala plāns, tas ir liels vārds. Nu, varbūt, kā ievērot Tunisijas lielumu, tas varētu būt mini maršala plāns, lai spēcinātu infrastruktūras nepieciešamos plāns ekonomikas vai sociālajā jomā. Nu, tam ir nepieciešama nauda. Nu, kā nauda un Eiropa varētu ko vairāk darīt? Eiropa ir viens no nozīmīgākajiem tiešajiem vai netiešajiem atbalstītājiem starptautiskajās organizācijās. Nu, izmantot ar, izmanto arī parādu instrumentu, jā, mēs varētu vēl uzņemties parādus, bet gribam palikt starp 50-60%. Eiropa ir lielākais donors, mums ir partneru valstis, no tām saņemam ļoti daudz, un ir citas valstis, kas saņem 5 līdz 10 reizes vairāk nekā Tunisija. Nu, piemēram, Go, Persijas līča valstis. Es gribētu jūnijā vēl teikt, Eiropa ir mūsu pirmais partners, un kas ir palīdzējusi Tunisijai veidot modernismu un demokrātiju, un ir uh, lielākais uh, devējs. Uh, nozīmīgākajās uh, programmās ar ļoti skaidrām uh, summām un programmām. Sai, sasaistījums elektroenerģijas jomā starp Tunisiju un Eiropu. Prezidents to atbalsta un ceram, ka tas tiks īstenots šī elektroenerģijas uh, tīkla izveida, jo mēs varam būt ražotājs un importētājs tātad saikne ar Eiropu tajos laikos, kad patēriņa maksimums ir pretējs tensiona Eiropā, būtu interesants. Tā tad skaidrs sums, skaidri politiski projekti. Mūsu rīcībā ir nedaudz laika, lai paaugstinātu vērtību visam tam, kas ir paveikts starp 11. un 15. gadu. Esam ļoti pateicīgi par to, ko Eiropa ir izdarījuši. Uh, izdarījusi un uh, uh, ceram, ka nākamo gadu laikā izdarītais būs vēl nozīmīgāks. Bet kas ir jāatceras? Uzbrukums Eiropai, uzbrukums Tunisijai ir uzbrukums Eiropai. Jāatceras, ka partnerība demokrātijai un labklājībai, uh, veidojot to ar dienvidu valstīm, prot arī Tunisija ir ļoti nozīmīgs uh, solis Eiropai. Mēs uh, reiķinamies ar jūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Paldies, ministra kungs! Paldies, ka iepazīstinājāt ar savu ļoti ambiciozo stratēģiju un ka devāt arī tādu labāku ieskatu par to, ko šī stratēģija Tunisijai un Eiropai dos. Lai jums viss izdodās, dāmas un kungi, līdz ar to esam pabeiguši šīs dienas sēdi. Tiekamies nākamajā sēdē, kas ir nākam pirmdien, pulkstens astoņos, septiņos. Da, eh, labo priekšsēdētājs septiņos vakarā. Jauka jums pēcpusdiena, lai viss izdodās!